Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de... Mēs tagad sākam pēc nākošo daļu viedokļu apmaiņu ar Stefanu Demistūra, kurš, kurus veicam mūsu vidū. Viņš ir apvienoto nāciju īpašais pārstāvis Sīrijai. Viņam viņš ir strādājis daudz konfliktu zonās, viņš ir bijis Itālijas valdības ārlietu ministrs savā laikā, Mistura kungs, mēs saprotam, ka pūliņu drošībai Sīrijā šobrīd koncentrējas, lai panāktu uguns pārtraukšanu, kauju pārtraukumu zonās, kas varētu nozīmēt Sīrijas tautai zinām atāpu, kā arī atvieglot humānās palīdzības sniegšanu tīpaši apgabalos, kuros, kuri līdz šim kara darbību dēļ nav bijuši pieejami. Viena no tādām vietām ir Alepo, kuru kontrolē kaujinieki un ap kuru ir notikušas sīvas cīņas pēdējo mēnešu laikā. Lai varētu turpināt uzdevumus un uguns pārtraukšanas sakarā, lai varētu nodrošināt minimālu stabilitātu drošību. Ņemot vērā to, ka liela daļa valsts ir eh, pakļautā islāma valsts vardarbībai, kādi, kādas darbības mēs varētu veikt? Eh, Sūtņakungs, esam pateicīgi, ka esat mūsu komitejā un lūdzam jūs uh, pastāstīt cīkāk par uguns pārtraukšanas stratēģiju un labumiem un arī par to, kā šī uguns pārtraukšana ir e, iecerēta panākt citās vietās, kā ir iecerēts to uzturēt un kāda būs tās ietekme politiskajā vidē. Sīrijā ir visai trausla politiskā situācija, notiek sarunas ar Ēģipti, ar Krieviju, notikumi Kobanē ir, iespēj, ir iespējams dinamiskas eh, pārmaiņas, taiskaitā pastāv cerības atgriezties pie normālas uh, dzīves. Vēstniekungs, tagad vārds jums. E, priekšsēdētāji, paldies jums, ar jūsu atļauju es turpināšu runāt angļu valodā, jo tā ir vistehniskākā valoda, kāda mums ir. Uh, apvienotajās nācijās, bet ja jūs uzdosit man jautājumus franču, vācu vai, vai kaut vai arābu valodā vai spāņu valodā, es vienmēr uz tiem atbildēšu, bet sāksim angļu valodā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un eh, paldies, ka man ir dots šī iespēja jūs iepazīstināt eh, mazliet ar eh, Sīriju saistītiem jautājumiem lai atbildētu uz jūsu ievadvārdos pieminētajiem komentāriem un vēlētos tos uzteikt, jo patiesībā jūs jau esat ieskicējis manas runas karkasu. Tad eh, vispirms pieskarsimies faktiem. Statistiku mēs bieži aizmirstam, jo statistika cilvēks nevienmēr iz, iz, iz, aiz uzrunā. Uh, Mēs dzīvojam 4. Sīrijas konflikta gadā. Šobrīd 12 eh, miljoniem cilvēku ir nepieciešama humanitārā palīdzība, 6,5 miljoni ir iekšzemes bēgļi, 3,5 miljoni īstu bēgļu, 300 tūkstoši gājuši bojā, 1 miljons ievainotu, ilgstoši ievainotu, 4000 skolu slēgtas 290 eh, arheoloģisko izrakumu vietu ir vai nu pilnībā noslaucīts no zemes virsmas, vai tajās eh, izrakumi vairs netiek veikti. Es esmu bijis Sīrijā, un tie no jums, kas to ir apmeklējuši, skaidri atcerās, cik skaista zeme tā kādreiz bija, un tiešām ceru, ka tā arī kādreiz atgriezīsies savā iek iepriekšējā greznībā. Un ja kādam šķiet, ka Sīrijas konfliktu var atrisināt militāri, militārā ceļā, tad šobrīd visiem ir skaidrs, ka ne. Šobrīd jau visiem ir skaidrs, ka nekāda militāra risinājuma nav iespējams. To atzīst gan prezidents, gan opozīcija, gan arī visi Sīrija apkārt esošie reģioni. Visiem ir skaidrs, ka ir jāmeklē politisks risinājums, un tas arī ir vienīgais. Ir pat tāda, kur apgalvo, ka citiem nevajadzētu iejaukties šā risinājuma meklēšanā un ka tas ir jādara pašiem sīriešiem. Bet tagad viss ir tā kā iestrēdzis. Bieži vien eh, tas paliek tikai vārdos un bieži vien tā notiek eh, konflikta situācijās. Tomēr ir divi momenti, kurus vajadzētu atcerēties. Irākā un Sīrijā šobrīd aktīvi darbojās Islama valsts Un otrs, eh, amerikāņu vadītā militārā operācija šobrīd mēģina karot pret islāma valsti. Mēs eh, ceram, ka visi, kuri saprot, ka uh, Sīrijas konflikts uh, palīdz islāma valsts veidošanai, tas tā kā ir skaidrs un tomēr šī teritorija šobrīd dzīvo militāra eh, konflikta skavās. Ko tad apvienotās nācijas ir darījusi līdz šim un ko es esmu darījis līdz šim? No mana priekšgājēja, kuru ļoti cienu, gan no Lahtā Bīni, gan no Kofija Anana, esmu mācījies vienu. Ir jāveicina kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem, jāorganizē konferences, semināri, lai visi tie, kuri kā reģionālā vietējā, tā arī starptautiskā līmenī ir iesaistīti politiskajā dialogā, to arī turpinātu. Un šās konferences rezultātā tika sagatavots tā saucamais Ženēvas dokuments, kurš joprojām ir spēkā. Vienlaicīgi divas konferences mēnesi nekādus rezultātus. Tagad eh, mēs raugāmies no cita rakursa un mēģinām strādāt drusku savādāk. Tātad šobrīd mēģināsim koncentrēties uz trīs jomām. Pirmkārt, ir jādara viss, lai vardarbība tiktu pārtraukta, jo to mums lūdz katru dienu Sīrijas iedzīvotāji. Visi to lūdz, mēs vairs nevaram dzīvot tādos apstākļos. Otrs, mums ir jādara viss, lai palielinātu humanitārās palīdzības apmērus jo šobrīd četru gadu laikā, kad, eh, kad iesaistīto pušu ir tik ārkārtīgi daudz šajā konfliktā un kad ir tik ārkārtīgi daudz fiziski cietuši cilvēku, tad humanitārā palīdzība un tās apjoma palielināšana ir ļoti svarīgs. Un visbeidzot, meklēt politiska dialoga iespējas. Tie ir trīs svarīgākie aspekti. Atceroties šos momentus, protams, teorētiski visiem ir skaidrs, ka tas jau ir vienīgais pareizais ceļš. Pie tā man nešķiet, ka tas ir pārāk ambiciozs projekts. Mēs nerunājam par otru ženēs dokumentu, mēs runājam vienkārši par to, kā to īstenot dzīvē. Bet tagad, vai tas ir iespējams? Redzēsim. Tāpēc mēs izvēlējāmies Alepo. Visi man saka, jums, jūs esat zaudējis prātu. Alepo ir viskarstākais konflikta kodols, bet eh, tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies Alepo. Tieši tāpēc, ka Alepo ir mikrokosmos un tajā ir miniatūrā formā apvienots viss, ko mēs eh, Sīrijā varam redzēt daudz kulturāli, daudz reliģioza, liela pilsēta, kura vēl nav principā sagrauta un kura nav pilnībā vienas vai otras puses rokās. Ja tā notiks, tad tā būs eh, humanitāra traģēdija un miljoniem cilvēku mēģinās bēgt uz Turciju, kas atrodas tuvu. Vēl bez tam Alepo ir aplenkušas abas puses laiku pa laikam. Uh, kuras eh, pēdējos trīs gadus mēģina noturēt varu šajā pilsētā. Tāpēc mēs vienojāmies par eh, priekšlikumu, ka Alepo būs konflikt brīva zona. Nevis pamiera zona, bet gan konflikt brīva, jo vārdām pamieris Sīrijā ir specifiska piegarša. Uh, un ļoti daudzās vietās eh, tieši pilsētas ir tikušas sagrauts, tāpēc, ka viņas ir lūguši savu palīdzību, mūsu palīdzību. Tātad eh, mēs nerunājam Alepo gadījumā par pamieru, mēs runājam par vienkāršu konflikta iesaldēšanu. No vienas puses ir jāpārtrauc eh, avio uzbrukumi un no otras puses raķešu uzbrukumi. Mēs pilnībā izprotam, ka cīņa pret terorismu ir prioritāte gan Sīrijā, gan Irākā, gan arī daudziem citiem. Un mēs, protams, izprotam, ka uh, ir uh, apvienoto nāciju rezolūcija, kurā ir uh, e, domāta tieši terorismu apkarošanai. Un kā izvairīties no ārvalstu karotāju piedalīšanās konflikta eskalācijām bet eh, mums ir jāstrādā ar vietējiem iedzīvotājiem. Politiskā ziņā, raugoties uz šo situāciju, tad eh, mūsu doma bija izveidot savu veidu paraugu projektu, lai tiešām cilvēki noticētu, ka vardarbība var samazināties. Šobrīd notiek eh, sarunas ar Bašalasad valdību, Sarunas jau vieglas nav, bet mēs zinām, ka ir jābūt ļoti niansētiem. Pie tām e, šeit mēs nerunājam par tādu vecā tipa pamieru, jo konflikts joprojām notiek, bet mēs nepadosimies, jo šobrīd e, Alepo kļūst par sava veida ikonisku elementu, kas varētu pierādīt, ka vardarbībai ir beidzot jābeidzās. Notika tikšanās gan Kairā, un arī Maskavā ir paredzēta tāda, e, protams, iemesls, kāpēc e, šīs vietas un šādas konferences nav perfektas, mēs varam e, diskutēt daudz, un tomēr ir nepieciešams veicināt politisko dialogu ar pašiem sīriešiem. Tas, ka Sīrijas opozīcija vai vismaz daži opozīcijas pārstāvi ir izvēlējušies nolikt ieročus tomēr ir labāks risinājums nekā, nekā konflikts, jo konfliktā zaudētāji būs visi, galvenokārt Sīrijas iedzīvotāji. Ko mēs plānojam? Mēs plānojam īstenot visus šos soļus, izmantojot dažādus apvienoto nāciju instrumentus un veidot tādu visaptverošu skatījumu, un lai būtu tāda sarkanā līnija no vienas konferences uz otru, un eh, vienoties par sava veida vienādojumu. Šobrīd jau ir tā, ka uh, diskusija tā kā pietiek, jo Ženēvas dokuments, kurš eh, šobrīd tiek pieregulēts, jo tam jau ir pāris gadu, Tātad šobrīd eh, mēs eh, vēlamies vienoties par politiku, ko vajadzētu īstenot. Šobrīd mums ir jāvienojas par formulu, kurā tiktu iesaistīti visi. Un tāda priekšlikuma ir. Un eh, šie priekšlikumi pat šķiet pietiekami realizējami. Visi šie priekšlikumi iziet no viena centra, pārtraukt vardarbību un kara darbību. Un tad jau var tālāk runāt par konstitucionālām izmaiņām, politiskām izmaiņām un eh, kādā veidā izveidot tādu politisku platformu, uz kuras varētu satikties gan minoritātes, gan, gan vairākums, politiski, reliģiozi, un tad uz šīs platformas tālāk veidot jaunas vēlēšanas. Mums vēl ir tāls ceļš ejams līdz šādai platformai. Un tomēr šodien ir skaidrs, ka Sīrija ir pagurusi. Ik viens ir nogurs no šā konflikta, kurā uzvarētāji nebūs nekad, un vienīgais, kas uzvarēs, ir ciešanas. Visbeidzot, Eiropa, jūs, mēs, ļoti svarīgi. Eiropā ir vairāk jāiesaistās šā konflikta risināšanā. Un 29. janvārī mēs tikāmies ar Eiropas finanšu ministriem un arī ar Federiku Mogherīniju Un visi kā viens apliecināja, ka Eiropai ir jāiesaistās konflikta ris risināšanā vai nu pašai, vai caur apvienoto nāciju ceļiem. Viens no veidiem, kā Eiropa varētu iesaistīties, ir piedāvāt paketi, piedāvāt dažādu pasākumu paketi, piemēram, ja Alepo kļūtu par konfliktu brīvu zonu, tad piedāvāt šai Alepo konfliktu brīvajā zonai palīdzību. Un e, tad jau varētu tālāk runāt par tālākām izmaiņām. Un ja visas pilsētas, pilnīgi visi ciemati sekot Alepo paraugam, tad mēs panāktu ārkārtīgi daudz. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Muchas gracias. Paldies par precizitāti, par kopainatām, kas notiek Sīrijā, kas notiek apvienoties nācijās. Blankovičs kungs, vārds jums tagad. Thank you very much. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Devis Turā kungs, paldies par šiem ievadvārdiem. Es atceros jūsu aktivitātes Horvātijā Nu, jau pirms uh, gandrīz 20 gadiem arī Bosnijā Hercegovinā jums tiešām ļoti uh, daudz pieredzes pasaules krīzes reģionos. Alepo jūs pieminējāt kā tādu ikonisku pieju jūsu aktivitātēm, bet uh, drošības padome ziņojumā redzējām, ka vairāk par simts um, cilvēkiem tika noslapkavota lepo, vairāk par 30 bērniem. Vai jūs varētu pastāstīt uh, par Asāda valdību? Ko jūs domājat par to, ņemot vērā, ka lepo ir opozīcijas spēku rokās? Kā jūs vērtējat, cik uzteicami ir risināt sarunas ar valdību un kā varētu beigties Ženevas sarunas? Paldies! Paldies, Hovita kungs, tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Lielas paldies, ka ieradāties mūsu viesim. Paldies, ka padalījāties savā pieredzē. Un, eh, jāsaka, ka es atceros eh, arī jūsu uzrunu Strasbūrā attiecībā uz eh, Sīriju, jūsu kaismīgo uh, Uh, attieksmi un centienus uh, uzlabot situāciju. Paralēpo man arī jautājums. Jūs teicāt, ka tas, ko šobrīd ierosina, nav gluži pamiers, bet uh, Sīrijas režīma ārlietu ministrs teica, ka viņi gat gatavi eh, tāpat rīkoties Alepo, kā viņi Homsā ir rīkojušies. Eh, kā jūs saprotat šo pozīciju? Es eh, saprotu, ka Sīrijas valdība par priekšnosacījumu uzskata tomēr savu veidu pamieru, jo pašlaik pastāv šī barjera, lai vienotos pa, par Lepo, vai notiek sarunas ar Asāda režīmu, lai vienotos šai ziņā. Uh, Tad jūsu prezentācijā jūs eh, nerunājāt daudz par Irānu. Eh, Irānu daudz kritizē arī šītu miličus, kas Irānā spēlē nozīmīgu lomu un cīnās eh, arī Sīrijā. Irānas revolūcijas gvārde arī Sīrijā rīkojas un pat uh, Uh, plāno īstenot pārnotu raķešu triecienus. Es nezinu, vai tam ir pamatojums. Es nezinu, cik tālu Irāna ietekmē Sīriju, kas tur notiek, bet vai jūs par to esat domājuši un uh, tik tiešām uh, vai Asādu un Irānu var uzskatīt par sabiedrotiem un ko Eiropai par to vajadzētu domāt. Un priekšsēdētāji pēdējais jautājums. Asada režīma pārstāvjiem notika sarunas Maskavā. Pagaidām nekas uh, nav finalizēts pēc šiem sarunām, vai uh, ir kaut kas mainījies uh, statusā quo. Es saprotu, ka Sīrijas politiskā opozīcija nepiekrīt Krievijas iniciatīvai šobrīd. Uh, un uh, nepieciešams noturēt vēl sarunas, papildu sarunu kārtas. Ko jūs domājat par uh, Sīrijas opozīcijas izredzēm, ko vada mm, Nacionālās koalīcijas vadītājs? Mm, vai jūs domājat, ka šīm sarunām būtu reālas izredzes kaut ko panākt? Paldies, un tagad mums ir garš runātāju saraksts, tāpēc mēs e, e, lūksim iekļauties e, katru trīs minūtēs. Ir ļoti daudz sociāldemokrātu, tāpēc viņiem varbūt tāksies piekāpties. Tagad dod vārdu deputātei Šākei. Sorry, President, my name is. Atvainojiet, priekšsēdētājs tulkojumā nesapratu, ka mani aicināja izteikties. Tā notiek ar nīderlandiešu uzvārdiem, atvainojiet. Paldies eh, par um, iespēju izteikties par šo sarežģīto tematu. Eh, te jārisina fundamentāli jautājumi par eh, Eiropas lomu šajā konflikta, kur notiek neticamas zvērības. Labi, ka jūs uh, runājot par abām pusēm, arī Irānu pieminējot uh, un pārējos spēlētājus šajā konfliktā. Jūs teicat, ka jādara viss, lai palīdzētu Sīrijas tautai izbeigtu vardarbību. Ko tas nozīmē Asāda lomai tieši? Vēl viens jautājums. Vai pastāv scenārija, kur jūs uzskatāt, ka sārunas ar islāma valstīm būtu iespēja, būtu opcija? Un pēdējais jautājums. Ko jūs uzskatāt par situāciju Irākā, vai tā saistīta ar Sīriju? Ne, ne tikai par iemesliem runājot, bet eh, jūs pieminējāt arī tādu vākumu Sīrijā un izaugsmas iespējas IS, bet eh, arī ņemot vērā šo humanitāro krīzi un daudzas frontes. Uh, kuras asāds cenšas iznīcināt un izaicinājumus, ko tas rada visai reģionai. Visam reģionam paldies. Paldies, un tagad Pejon kungs, kurš ir mūsu referents par ārlietām eh, un par stabilitāti vidējos austrumos. Paldies, ka esat šodien mūsu komitejā un par jūsu ļoti skaidru izklāstu. Daži jautājumi no manas puses Mēs saprotam no jūsu nostājas, ka nav militāra risinājuma. Daži varbūt to nožēlo eh, no laika, kad eh, Asats izmantoja ķīmiskos ieročus un ir militāri risinājumi ir bijuši. Citur šodien jūs arī norādāt, ka ir militāra ko eh, koalīcija, tīpaši ar savienotajām valstīm, bet ar šo nostāju, vai jūs domājat, ka šajā valstī, kurā ir karstāvoklis, vai neveidosies vajadzība pēc militāras darbības no mūsu puses. Un šobrīd militāri, human, eh, diplomātiski un humanitāri risinājumi varētu būt kā plāksteris uz koka kājas. Otrakārt, par sarunām, kuras līdz šim, neraugoties uz abu pušu gribu, ir bijušas neveiksmīgas, vai jūs varat pateikt, kur ir klupšanas akmens šobrīd? Un situācijā, kad daudzi paļaujas uz e, Bašāru Alasādu, vai jūs uzskatāt, ka būtu iespējams pārliecināt vienu un otru pusi, ka šāda paļaušanās e, varētu būt patiesa. Paldies, nākošais runātājs Barbara Lokbīlere. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Dienas Turākungam par um, jūsu mm, prezentāciju. Man ir trīs jautājumi. Jūs pieminējāt Maskavas sarunas, kas beidzās 29. datumā. Tika panākt vienošanās par Maskavas principiem, uh, par atsevišķiem punktiem, tiecībā uz terorismu apkarošanu, Sīrijas vienotību un tā tālāk. Bet Sīrijas vadoša opozīcija nepiedalījās sarunās. Vai jūs uh, redzat eh, iespēju tomēr eh, iesaistīt Sīrijas opozīciju šajās sarunās. Otrakārt, Irāna mm, ir pamatspēlētājs Sīrijas konfliktam, bet Irāna nepiedalījās Ženēvas sarunās. Vai jūs saskatāt iespējas arī Irānu piesaistīt turpmākām sarunām? Un beidzot, ir šī dilemma eh, par tiesu tiesiskumu, pārskata atbildību un mieru, kā pārskata atbildību atgriezt mūsu darba kārtībā un um, vai reģionālie uh, tribunāli varētu sākt rīkoties, ja jau starptautiska tiesa nedarbojas. Borgesio kungs. Nākamais. Runā pa telefonu, dosim vārdu viņam vēlāk, Gomešas skundze. Vienu mirkli, vai jūs esat jau gatavs runāt? To grazie. I... E, to gatavs runāt, pilnīgi skaidrs. Priekšstādātāji arī es gribētu pateikties. Mištura kungam par šo uzstāšanos. Manuprāt, jūs nepietiekami daudz runājāt par bēgļu stāvokli. Šī problēma skar mūs īpaši tos, kas dzīvojam pie Eiropas Savienības robežām, jo pastāv lieli terorisma, infiltrācijas riski, cilvēku tirzniecības un bēgļu riski pat. Es gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs esat izcēluši šo problēmu uz vietas un vai ir tādi elementi, kas apstiprinātu manas bažas un arī kuras pauda vairāki politikas un drošības um, aprindu pārstāvji uh, un ko jūs ieteikt Eiropas Savienībai attiecībā uz dažādiem iespējamiem pasākumiem, lai ierobežot šo plūsmu un infiltrāciju. Bez tām es gribētu zināt, tā kā pilnīgi droši vairāk kārtīgi jūs esat norādījuši sarežģīto riskanto situāciju dažādām minoritātēm, it īpaši kristiešiem, bet arī citām gru iedzīvotāju grupām. Un mēs zinām, ka šīs kopienas aicina sniegt palīdzību Eiropas Savienībai. Es gribētu zināt, kādas ir jūsu iniciatīvas un arī vietējā līmenī, lai risinājums atrisinātu šo problēmu, kas skar kristiešu vajāšanu austrumos. Manuprāt, tas ir, tas pieprasa apvienoto nāciju un starptautisko organizāciju iejaukšanos. Kādi konkrēti pasākumi tiks veikti? Paldies! Anna Gomeša. Priecājos jūs redzēt, Demis Stūrakungs. Es gribu vēlos uzdot jautājumu par Sīrijas opozīciju, jo es saprotu, lietas attīstās ļoti nepatīkamā veidā, jo nebija patiesa Sīrijas opozīcijas, tā bija fragmentēta, un vai šobrīd tā ir kļuvusi viengabalaināka, vai ir kāda veida nacionālā platforma, un vai arī jūs to vērojat Alepo vēlos uzdot jautājumu par attiecību starp ISIS un Asādu. ISIS nav Sīrijas kaujinieku grupējums, tā nav Sīrijas opozicionāru grupa, tā ir sava veidā koalīcija starptautiskā ziņā, bet esmu dzirdējusi nesen ziņojumus, ka par to, ka Asad un ISIS un Islama valsts sadarbojas. Vai pat ir uz vienu roku? Kāds ir jūsu viedoklis? Un visbeidzot, Turcijas loma. Es pirms dažiem gadiem biju Gāzas joslā un Turcija. Turcija bija ar savu lomu, bet tagad es dzirdu satraucošus stāstus par Turciju un par viņu nostāju un atbalstu no Turcijas puses islāma valsts uh, inkursijai Sīrijā un Irākā. Kā jūs redzat situāciju ar Turciju? Ora, tu no, nu, Nākošais uh, deputāts Asnārs. Nārts. Paldies! Jūs norādījāt, ka konfliktam nav militāra risinājuma, bet politisks risinājums ir vesels labirints. Pirmkārt, tāpēc, ka Daesh, kas ir fundamentāls spēks, nav savietojams ne ar vienu sarunu veidu risinājumu. Otrkārt, tā kā mēs saskaramies ar dažādiem sektāriem, faktoriem Sīrijā, kur alavīti ir apvienojušies beigās ar kristiešiem, e, kristieši pamatā atbalsta alavītus, tā, e, e, tā paša iemesla pēc, kāpēc tie bija ar sadamu, jo tie jutās aizsargāti. Un tādējādi mēs esam nonākuši situācijā, kad ir alavīti, kristieši, kas apvienojušies, un šī situācija, kāda pastāvēja pretruna, pretrunīgā situācija vidējos austrumos, ņemot vērā Izraels un Arābu valstu attiecības, vēlos jautāt, vai ir nepieciešami Irānas klātbūtne kā daļai no risinājuma. Otrakārt, vai jūs uzskatāt, ka sarunas ir vienīgais ceļš, un ja tā tas tik tiešām ir, kā pirmkārt atrisināt Al-Asada dinastijas jautājumu, tas ir daudz vairāk nekā viena persona, tā ir varas ass, ap ko uh, eh, grieža salavītu sa, eh, savienības problēmas, un otrkārt, kā divi navīgie ienaidnieki, alavīti, uh, kristieši un pārējā valsts varēs kopīgi cīnīties pret Daešu, kuri savas fundamentālistu nostājas dēļ nav savietojami ne ar kādu sarunu veidu risinājumu. Paldies, nākošais runātājs uh, deputāts uh, Šmits. Paldies priekšsēdētājiem centīšos neatkārtot citu kolēģu kolēģus. Mm, bet pirms eh, eh, tura kungs es eh, domāju, ka visi gribam dzirdēt jūsu atbildes īpaši par Ženēvas komunikē, ko, par ko visi daudz ko zinām, vai pārējas valdības formēšana būs arī turpmāk jūsu prioritāte, mm, tieši šī pamiera panākšana un uh, sarunu turpināšana. Par to man uh, ir šaubas, vai jūs nedomājat, ka uh, bruņotie spēki mm, izmantos uh, iespēju konfliktus turpināt vietējā mērogā. Un šie vietēji iesaldējumi vai par to būtu arī paredzēta kāda ANO rezolūcija, tad attiecībā uz atbilstību par uh, pušu iesaistīšanos un kas notiek uh, reģionālajā līmenī, vai jūs runājat ar Turciju, Saudarābiju, jo mums būs nepieciešama plašāka koalīcija, ne tikai uh, Sīrijas pašu spēki. Korvin. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, uh, saka Korvina kungs. Es uh, ieskatējos jūsu TV un um, es redzu, ka īsnībā jūs dzīvojat pateicoties šim konfliktam, droši vien jūsu intereses, lai šis konflikts turpinātos pēc iespējas garāk. Uh, Jūs teicāt, ka militāras risinājums nav iespējams. Kā jūs to zināt? Ir eh, sakām vārds, ka visi kaut ko uzskata par neiespējamu, bet tad eh, parādās viena persona, kas tam tic, un tas kļūst par iespējamu. Nu, tad eh, es pieļauju, ka ja šāda persona būtu atradusies un stātos pretī um, Asad režīmam, tad uh, konflikts jau uh, būtu atrisināts. Un uh, pagadam nekas nenotiek. Paskatieties, kas notiek Čečenijā. Čečenijā konflikts bija vēl asiņaināks nekā Sīrijā, un tagad šī problēma ir atrisināta. Tā kā varbūt tev tomēr var kaut ko izdarīt. Līdzkungs. Ne? Jā, ir, ir, es skatos. Tack så mycket, herr ordförande. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es eh, nevaru turēties pretīm kārdinājumam un šeit piesaukt Arābu pavasaru 2011. gadā, kad Sīrijas, eh, Sīrijas iedzīvotāji ļoti mierīgās demonstrācijās piekdienas pēcpusdienās izgāja ielās, izsakot savu atbalstu. Kāpēc e, šis karš ir izcēlēs no tik mierīgas demonstrācijas? Un e, vai apvienotās nācijas, ko varēja darīt vairāk, vai Sīrijas e, blakus esošās valsts, ko varēja darīt vairāk? Kad tas viss sākās Sīrijā, mēs vairāk skatījāmies uz to, kas notiek Lībijā un ar to saistīto kāru, un arī politiskais skatījums bija vairāk vērsts uz Lībijas pusi. Un iespējams, ka šajā periodā mums vajadzēja rīkoties savādāk, bet mans jautājums, vai notiek diskusijas par to, ko mēs varētu mācīties no Lībijas, Sīrijas kariem, lai nākotnē nekas tāds vairs neatkārtotos? Es toreiz sēdēju Zviedrijas Rikstāgā, un es atceros, ka Zviedrijā par Sīriju toreiz nerunāja tikpat kā nemaz. Bija tikai Lībija, Lībija, Lībija, un mēs jau toreiz mēģinājām pieminēt Sīriju, bet mūs neviens neklausījās. Protams, ka varbūt šajā brīdī mēs varējām ko darīt, jau toreiz izmantojot vairāk diplomātiju. Tātad, vai jūs domājat to izmantot nākamajā dzīvē? Paldies! Mēs esam um, pabeiguši uzklausīt jautājumus, un jau, uh, vēstniekam ir jāatbild uh, uz uh, tik daudziem jautājumiem, bet vēl vārds Fausēr kungam. Priekšsēdētāji ļoti īsi. Vēstiekungs, jūs sacījāt, ka ir jāpārtrauc kaujas un jāsēžas pie sarunu galda. To saka arī Bašārs Alasāts. Kāda ir jūsu konkrētāka programma, jo tik tiešām tas ir pamats sarunām, bet mēs uz priekšu nekur netiekam. Tālāk, otrais jautājums. Vai jūs piekrītat, ka atbalsts tā saucamai demokrātiskai opozīcijai tika novirzīts un kā atbalstu izmantoja Islāmā armija, Daesh vai kā nu mēs viņu sauksim. Un mūsu atbalsts demokrātijas atbalstam beigās tika izmantots Daesh labā. Un atgriežos pie Annas Gomešas uzdotā jautājuma - Turcijas loma. Ceturtkārt, es biju priekšsēdētājs um, organizācijai Alepo slimnīcā. Un savā laikā ņemot vērā attiecības un vienotības starp alavītiem un kristiešiem, kāda pastāvēja un pārējām uh, Eh, pāriem iedzīvotēm, kādā veidā atjaunot valsts vienotību. Paškungs. Um, United... Paldies priekšstādātājiem. ANO aicināja starptautisko kopienu ziedot 1,5 eh, miljārdus eiro, lai finansētu palīdzību Sīrijai, bet um, aptuveni pusi, pat pusi nav izdevies um, sakrāt, saziedot, um, Turklāt, IS uh, sacelšanās, uh, atomieroču izmantošana, F sekas Turcijā, Libānā un uh, Jordānijā ir jūtamas un tas sarežģīja situāciju. Vai jūs um, domājat, ka pēc uh, islāma valsts uh, rīcības uh, miers vēl iespējams ilgstoši un kādu lomu būtu Turcija šajā konfliktā? Yes, thank you very much, Ambassador. Paldies, uh, vēstniekungs, par uh, jūs centieniem četru gadu garajā konfliktā. Pirms uh, dažām dienām rietumu pozīcija ir mainījusies attiecībā uz Bašarā Lasāda režīmu. Sākotnēji pozīcija bija nerisināt sarunas ar Asādu. Un tagad uh, ir pazīmes, ka tomēr šī nostāja mainījusies, ka ar Asādu ir jārunā un uh, jāveicina šis, šis neeksistējošais vēl miers reģionā, un kā tās ietekmē jūsu pozīciju, vai tas to atvieglo vai drīzāk sarežģī. Un e, nepārprātiet mani lūdzu, bet jums ir divi priekšgājēji, e, ļoti slaveni, Kofi Anans un Lakta Brahimī, un um, es brīnos. Ko jūs varat e, dot, ko jūs varat izdarīt, kas jūs uh, Uh, atšķiras no šiem abiem smagsvēriem, kas tomēr nav uh, bijuši veiksmīgi pirms jums. Tagad mana kārta uzdot jautājumu. Pēc um, notikumiem Golānas augstienēs un uzbrukumiem Beršēvai un pēc Spānijas um, karavīra bojājas, mēs augstajai pārstāvei darām zināmas savas bāžas eh, par to, ka ir jau 11 eh, ANO novērotāji, kuri ir gājuši bojā mm, zem Izraels uganas, bet jūs vai jūs nepieļaujat, ka, kli, ka konflikts varētu izplesties uz Libānu, uz citām valstīm un tālāk par jūsu priekšlikumiem runājot par uguns pārtraukšanu, kas varētu būt eh, pagaidu risinājums. Es domāju, ka ir jāturpina runāt ar pretējo pusi. Sīrijā eh, tā sarunu partneru daļa, ar ko var vest sarunu, ir ļoti neliela. Un, ja Vai tas būs pirmais solis, lai iesaistītu visas puses, jo ir arī kaimiņu valstis, kas iemeklē to vai citu spēlētāju, un arī šīs kaimiņu valstis ir jāņem vērā. Un tagad dodam vārdu deputātei Ajalai. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribēju pateikties eh, Demistūrā kungam jo viņa uzstāšanās ir kā neliels saules stariņš šajā um, tumsas valstībā un šausmās, kas notiek, un mums ir jāpliecina visiem sava cieņa viņam par veikto darbu. Mēs apzināmies, kā konfliktā puses var būt. tuvākas priekšlikumam iesaldēt uh, esošo vardarbību. Es saprotu, ka tas ir mazāk tradicionāli nekā mm, pamirs un kādi ir izcinājumi. Tālāk jūs runājat par nekavējošas palīdzības paketi. Ko tas nozīmē, kādos termiņos jūs runājāt ar augsto pārstāvi, vai tas varētu būt kā atbalsts uguns iesaldēšanai? Un visbeidzot, ja situācija Alepo atrisinās, vai tas būtu pietiekami, lai mēģinātu atgūties pārējā valstī. Paldies, Ajāla kundze, un tagad, Demisūra kungs, tagad ir jūsu kārta, jo jūs uzklausījāt ļoti daudz jautājumus, un tagad izmantojat laiku, uzskatāt to par labāku. E Lielas paldies, skaidrs, kāds ir šis Eh, atsevišķi jautājumi viens otru eh, pārklāji, bet jāapzinās, ka visi jautājumi ir ļoti konkrēti un vienoti. Bet tagad mēģināšu sniegt uz visiem atbildes. Centīšos tiešām eh, ievērot arī jautājumu uzdošanas secību, bet ja man nesanāk, tad nu, atvainojiet par to, un tad uh, mēs noteikti varēsim atgriezties pie atsevišķiem jautājumiem. Alepo piemērs un. Tas, ka simts cilvēku nesen tik noslapkavot, jā, tas notika tiešām ļoti nesen, pirms dažām dienām bija raķets palaistas no opozīcijas puses, nevis no valdības puses. Parasti civiliedzīvotājs uh, nogalina valdības bombardēšanu, un šoreiz tas bija citādi. Ļaujiet precizēt vienu punktu, kas varbūt neizskanēja tik skaidri. Alepo par divām trešdaļām kontrolē valdība un par vienu trešdaļu opozīcija. Opozīcija nekontrolē šo vietu simtprocentīgi, tikai nelielu daļu opozīcija kontrolē, un tur uh, situācija bloķē neliels, tad, tad, um, zonu bloķē neliels ceļš, Tātad viss, kas iekrāsots melnā krāsā, ir ISIS kontrolētā zona, Alepo līdz ar to tiešām sarežģīta situācija, bet mums jādara neiespējams šobrīd, un mēs runājam par vietu, kurai ir ļoti liela strateģiskā nozīme. Tātad div, par divām trešdaļām situāciju kontrolē valdība par vienu trešdaļu opozīcija. Opozīcija slēpjas mm, ziemē rietumos aptuveni un 20 km attālumā ir aizsis. Tad ir visas sastāvdaļas, eh, lai eh, apturētu situāciju. Padomājiet, ja valdība kontrolētu pilnībā šo zonu, eh, tad simtiem tūkstošiem bēgļu varētu uh, sāk pārvietoties. Padomājiet, ja ISIS kontrolētu kontrolēt šo zonu, mums būtu vēl vairāk bēgļu. Padomājiet, ja opozīcija turpinātu raidīt uh, raķetes, ja valdība turpinātu bombardēšanu un visa pilsēta tiktu iznīcināta. Ja jūs būtu bijuši Alepo, jūs to saprastu labāk. Arī, ja, ja jūs būtu Homsa, pabijuši. Jūs to saprastu labāk. Es 43 eh, gadu laikā esmu piedzīvojis 21 konfliktu, ieskaitot Dubrovniku un eh, citas vietas, kur plosījās eh, vardarbība, bet tādu vietu kā Homsa nekad neesmu redzējis. Pilnībā iznīcināta, pilnībā pamesta. Mēs to nevaram pieļaut. Mums protokolisms jāieraksta, ka mēs esam izdarījuši visu, lai to nepieļautu Alepo, sarežģīta vieta, simt cilvēku, simts cilvēku noslapkavošana pirms eh, pāris dienām demonstrē, eh, kāpēc mums noteikti jārīkojas, pat ja tas ir sarežģīti. Un eh, tad ļaujiet pastāstīt jums par kolaterālo efektu. Kolaterāls parasti nozīmē kaut ko sliktu, bet um, arī mūsu iniciatīvām ir kolaterālie efekti. Mm, mums eh, Alepo mm, kļuvis par kaut ko līdzīgu Kobanē, un Kobanē eh, eh, neviens negribēja iejaukties, Kobanē joprojām tur, kur bija. Viena sieviete mm, vadījusi visu šo opozīciju, un tagad Alepo kļūstot par starptautisko simbolu, uh, nepieļāva eh, pilsētas eh, iznīcināšanu. Mm, tā ka man tomēr jāuzstāj uz eh, šo faktu, nes, neņemot, ņemot tomēr, protams, vērā arī šo simts cilvēku noslapkavošanu. Tad Sīrijas valdība, kad es izteicu priekšlikumu atbrīvot Lepo, uh, sāka izvirzīt dažādus priekšnosacījumus. Viens no tiem ārvalstu kaujiniekiem mm, paturēt ieročus, atstāt pilsētu, opozīcijas tiesības tiek atrunātas. Jā, šie principi no vienas puses ir spēkā, kādu dienu mums nebūs ārvalstu kaujinieku, kādu dienu mums nebūs teroristu klāt Sīrijā rezolūcijas 21, 70 un 21, 78. Eh, kādu dienu eh, Sīrija būs apvienota nevis sadalīta, bet to nevajadzētu izvirzīt kā priekšnosacījumu pamiera eh, panākšanai un ieroču izmantošanas izbeigšanai. Uh, Alepo, nu, kā jūs pareizi teicāt, priekšnosacījumi vai konflikta izbeigšana, kas eh, galu galā nos, novedīs pie vienotās eh, Sīrijas, pie stabilitātes, pie labklājības un paliekoša miera. Tad mēs joprojām runājam. Neviens uh, nav teicis, ka tas būs viegli. Neviens uh, nav teicis, ka valdība atkāpsies no eh, saviem eh, principiem, bet mēs turpinām, mēs nepadodamies. Irāna. Irāna ir ļoti liela loma. Irāna ir nozīme, kas ir skaidra. Irāna ir klāt, klātbūtne, kas arī skaidra. Hezbollah daudz ko ietekmē. Mm, Konflikta aktivitātēs pirms pāris mēnešiem likās, ka opozīcija uh, uzvarēs, un eh, tas notika Hezbollah aktivitāšu dēļ. Vai vēlamies eh, Irānas eh, iesaistīšanu Sīrijas problēmu atrisināšanā? Protams, mm, bez Irānas, bez Lībijas, bez Turcijas, bez Krievijas, bez reģioniem mm, vienkārši nesavāksies šī nepieciešamā kritiskā masa, lai atrisinātu Sīrijas problēmas, bet īpaši tātad Irānai jāiesaistās. Maskavas eh, sarunas noritēja eh, samērā labi, jo Krievijas eh, valdībai ir ietekme uz Sīrijas valdību, viņi gatavi iesaistīties gatavi runāt ar Sīrijas valdības pārstāvjiem. Daudzi var uzaicināt sīriešus piedalīties sarunās, bet uh, sīrieši ļoti bieži neierodas, nepiedalās, un mums sīrieši ir vajadzīgi kā partneri. Mums uh, ar viņiem ir jārunā, mums viņi ir jāiesaista. Tātad. Tā Sīrijas opozīcija nepiedalījās sarunās. Alhatīps, piemēram, nebija klāt. Tās nebija labi. Bet kopumā Maskavas sarunas bija solis pareizajā virzienā. Tagad mums jāturpina rīkoties. Mums ir 11 punkti panākti, par dažiem var runāt tālāk, daži ļoti tuvu Ženēvas komunikē. Un mums ir šis impuls, kas jāizmanto. Mm, mums vairs nav uh, fatalistiski jāgaida, kas notiks. Jau 3000 uh, cilvēku gāja bojā. Un uh, man par to jāziņo tālāk ANO līmenī. Un tad mēs Eh, vienkārši aicinām regulāri izo izbeigt un neko nedaram. Nē, tas ir jāizbeidz. Mm, Maskavā, tad kā ir, eh, mums eh, jāturpina aktivitātes. Varbūt no te var palīdzēt uz, panākt un tas ir attīstīt un nu, paturēt šo impulsu. Tad ko Eiropa var darīt, lai palīdzētu? Ko mēs darām? Būtu labi, pat lieliski, ja Eiropas parlaments teiktu, nav, nepastāv militāris risinājums, atzīstam to, un Alepo konflikts ir jāiesaldē, ir jāaptur. Kāpēc? Jo mums uh, būs pietiekami laba kritiskā masa, lai tas ne um, kļūtu par statistiku. Var darīt to pašu, ko esam darījuši Kobanē gadījumā. Un citādi varam vēl pāris uh, gadu nogaidīt un sagaidīt, ka vēl pāris tūkstoši cilvēku zaudēs dzīvību. Uh, Asāda loma un nākotne. Es to atstātu Sīrijas iedzīvotāju mm, rokās. ja izskanētu iniciatīvas, lai apvienotu sīriešu sāli, alavītus, kristiešus un visas pārējās mazākumtautības īpaši sunītu vairākumu. Mm, ISIS nē, bet viņi jau šā vai tā nebūs par sastāvdaļu tam visam, viņi to nevēlas. Uh, bet pārējos, lai pārskatītu konstitūciju un uh, organizētu vēlēšanas. Uh, šajos procesos jāpiedalās visiem. Asāds tomēr pārstāv uh, iedzīvotāju 50% kontrolē. 50% no valsts teritorijas mēs to nevaram ignorēt pēc šiem četriem gadiem. Mm, mm, mēs jau visu esam redzējuši. Uh, Nu, ka ir iestāsies zināms bezcerīgums, bet um, šiem procesiem jānoved pie politiskās stabilitātes Sīrijā, iekļaujot visas puses. Sarunas ar ASIS nekādā gadījumā viņi ar mums nerunā, mēs nerunājam ar viņiem, viņi ir teroristi, viņi ir iekļauti ANO drošības padomas rezolūcijā, bet paskatieties uz manu roku. Es esmu spiedis uh, Huseinam, Miloševičam, Nadžibulam, Ingistu, uh, citu starpā, daudzu citu starpā rokas, un kaut arī mana mamma par mani uh, nelepojas, bet man ar viņam bija jārunā, mm, bija jādiskutē. Laikā, kad šie cilvēki kontrolēja noteiktas konfliktu zonas. Tā kā no humānā eh, skatu punkta ANO vienmēr gatava diskutēt. Politiski mēs nes, nerisinām sarunas ar teroristiem. Eh, paskatieties, ko viņi nesen ir izdarījuši, un jūs sapratīsiet, kāpēc. Eh, saikne starp Irāku un Sīriju, jā, ir saikne īstenībā pat robežas nav starp Irāku un Sīriju noteiktām uh, izpratnēm. Ko mēs šobrīd saucam par uh, ISIS. Uh, aizsākās, kad uh, sunnītu kopienu uh, toreizē Irākas valdība izslēdza no eh, visā, kas notika valstī, un eh, viņi praktiski bija gatavi pievienoties Alkaidai. Um, nu, lietas tiešām labi neattīstījās Irākā, tika pieļautas kļūdas. Nu, rezultātā cilvēki migrēja no Irākas uz Sīriju un, un atpakaļ. Uh, um, valstis un valsts iedzīvotāji ir cieši sasaistīti savā starpā, un uh, runājot par Daesh un ISIS, mums tas jāņem vērā. Nestabilitāte Sīrijā noved pie nestabilitātes Irākā un otrādi. Vai uzticamies Asādam, ja notiks sarunas ar viņu? Nu, lielākā problēma šajā konfliktā ir tieši uh, uzticēšanās eh, deficīts. Neviens nevienam netic. Varētu parunāt par eh, šo efektu. Ticēt nevar nevienam, nedz valdībai, nedz asadam, nedz opozīcijai. Un uh, vienkārši mums būs uh, jāaicina visi šie spēlētāji pie galda un e, jācenšas e, izveidot e, citu Sīriju. Maskava. Jā, īstenībā, ja valdība pirms Maskavas ierosinātu iesaldēt Lepo konfliktu, tad iespējams opozīcija ierastos un piedalītos Maskavas sarunās, jo tad viņi varētu noticēt tam, ka valdība vēlas uh, mazināt vārdarbību. Un es uh, joprojām ticu, ka šī iespēja pastāv. Šādi var piesaistīt opozīciju, piedāvājot mieru šajā reģionā. Tas var dot cerību šim dialogam. Bēgļi. Bēgļu situācija ir dramatiska. Es runāju ar Antoniju Gutieras kungu, Ženeva. Bēgļu eh, skaits pārsniec eh, Afganistānas bēgļu skaitu, un pats esmu bijis divas reizes Afganistānā, un man likās, ka tur bēgļu skaits vienkārši milzīgs, un šeit mēs runājam par vēl lielākiem skaitļiem. Tas destabilizē arī kaimiņu valstis, Libāna, iedomājieties, neliela uh, valstiņa. Uh, un ekvivalents ir uh, tāds, it kā ASV teritoriju pārpludinātu simts miljoni bēgļu tāds efekts šobrīd ir uh, Libānā. Tad arī bēgļi no Palestīnas pievienojas un, un situācija diezgan dramatiska. Man nav informācijas uh, par uh, bēgļu nometnēm. Daiš, par Daišu vai ISIS infiltrāciju. Vienīgais, ko esmu redzējis, tas notiek Libānā Libānā. Tas tiešām destabilizē situāciju, mums eh, tas jāuzrauga. Sīrijas eh, bēgļu vairākums ir eh, sīrieši, un viņi bēguļo, jo viņam bail no valdības. Viņi ir pazemot, viņam bail Eh, zaudēt savu statusu, viņi ir lepni cilvēki, daudzi ar ļoti labu izglītību. Tas ir vēl sarežģītāk viņam pielāgoties eh, šai situācijai, viņa, viņam nav darba, viņi var tikai gaidīt. Kristiešu vajāšana un mi minoritāšu vajāšana Irākā un Sīrijā. Tā ir liela problēma. Un eh, jebkāda veida risinājuma ir eh, jāņem vērā eh, un jāatrisina šī problēma. Te cilvēkus vajā arī baznīcās un citur, kur viņi cenšas paslēpties. Mums jāpropēs, lai risinājuma formulā Sīrijā tik tiktu iekļauts šis vārds uh, iekļaušana. Ir jāparūpējas par visiem sīriešiem, arī par alavītiem. Kad mums būs šī politiskā formula atrasta, alavīti netiks vajāti, viņi kļūs par risinājuma sastāvdaļu, un tas noved mani pie Lībijas. Mums uh, jāmācās no pagātnes kļūdām, jums taisnība katru reizi runājot par Sīriju, cilvēki man uh, atgādina par to, kas notika Lībijā. Un uh, mums uh, nevajadzētu pieļaut Sīrijā to pašu scenāriju, kas uh, norisinājās Lībijā lai to izdarītu, mums jārīkojas ātrāk. Ja mums ātrāk būtu pieņemti politiskie risinājumi, mums nebūtu nec Daesh, nec uh, ISIS, mums nebūtu tik daudz uh, ārvalstu kaujinieku, kas uh, cīnās visās, par visām iesaistītajām pusēm. Mm, mums būtu mazāk bēgļu. Uh, mēs to arī ierakstīsim uh, vēstures mācību grāmatās par kļūdām, kas tika pieļautas. Esmu bijis Irākā, ļoti labi atceros situāciju tur un to atzīst visi. Vislielākā kļūda uh, bija uh, armijas likvidācija. Daļš pārstāvji ir republikāņu gvarde, daudzi no viņiem no Irākas Tātad noslēpums, Ženevas komunikē tas arī rakstīts. Neatkarīgi no tā, kas notiks Sīrijā, jāpasargā institūcijas, armija, lai uh, nenotiktu tāds pats sabrukums kā Irākā un Lībijā, kas bija vēl trakāk. Can we see more cohesion? Vai mēs varētu veicināt kohēzijas starp Sīrijas opozīcijas spēkiem? Mēs visi ceram, ka jā, viņi paši arī. Jo problēmas, kas viņiem ir bijusi, ir tas, ka viņus atbalsta dažādi reģionālie spēlētāji, un šiem reģionālajiem spēlētājiem ir pretrunīgas intereses. Tāpēc sanāk, ka šad tad viņi pārstāv reģionālas intereses un nevis paši savējās bet eh, šobrīd viņos arvien vairāk rodas pārliecība, ka eh, viņiem ir jāpastāv pašiem par sevi. Un Kairas konferencē mēs jau par to dzirdējām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, piemēram, satiekoties ar viņiem, viņi apgalvo, ka viņiem nav neviena starpnieka. Tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visu laiku tiktos ar viņiem. Arī mēs jūtam, ka mēs eh, satiekamies ar uzticamu un pamatoti pārstāvētu starpnieku. Sīrija mums ir jāatbalsta. Tagad Turcijas loma. Vispirms vēlētos pieminēt sekojošo. Turcijai ir 900 km robeža ar Irāku un Sīriju, un viņiem ir 1,6 miljoni bēgļu. Tā tad vēlreiz, Turcija ir tieši tā valsts, kura cieši visvairāk no konflikta un kura no tālākas tā eskalācijas baidās visvairāk. Tāpēc eh, tieši Turcija ļoti labi izprot, ka viņiem miers ir vajadzīgs. Plašsaziņas līdzekļos, un to pieminēja arī vairāki deputāti, ir parādījušās ziņas, ka e, Turcija ir nobažījuši, nobažīju, nobažījusies, kā tiks izpildīt šī apvienoto nāciju rezolūcija. Turcija tiešām vēlas izvairīties no tā, lai e, svešzemju karotāji izmantotu tās teritoriju tālāk nonākot Sīrijā un Irākā. Tātad Turcija ir nobežījusies, ka to pārpludinās bēgļu plūsma, un ja Alepo kritīs, tad bēgļi no turienes tiešām aizplūtīs uz Turciju. Reģionālai spēlētāji - Irāna ļoti svarīgi. Arī Saūda Arābijas nostāja un arī citi lielie spēlētāji reģionā lielā mērā ir uztraukušies par Sīrijas konfliktu Tas, ka sunī vairākums šobrīd ir cietis e, no sabiedriskās domas pasliktināšanās. Un e, šī sacelšanās izvērsās par ekscesīvu vardarbību, un tāda ir situācija šobrīd. Kā mēs varētu pamudināt kristiešus un sunītus kopīgi sadarboties. Viņi jau to ir darījuši pagātnē, bet eh, pārstāvniecības ziņā vietējās pašvaldībās šī sadarbība nebija par labu kristiešiem. Bet paraudzīsimies uz Libānu. Libāna ir kultūrāla mozaīka un tās spēja izdzīvot, pat neskatoties uz to, ka tajā dzīvo ļoti daudz dažādu kopienu, līdz pat Hezbollah pārstāvjiem, viņi tomēr Libānā ir atraduši perfektu sadzīvošanas veidu. Tāpēc eh, nevajag pārāk zem novērtēt sīriešu spēju pašiem atrisināt šo situāciju. Un eh, patiesībā uz militāro konfliktu Sīrija ir pagrūdušas visas iesaistītās puses, arī ārvalstu puses piemēram, varbūt Libāna palīdzot starptautiskajai sabiedrībai varētu palīdzēt konfliktu risinājumā. Kāds tad ir alternatīvais risinājums? Pilnīgs haus reģionā, iesaistot Jordānu, iesaistot Turciju, Sīrija principā kolapsē un visu vidusjūru pārvēršas par hausa jūru. Nākamais jautājums. Vai kāda no palīdzības naudas summām ir nonākusi ievē rokās? Iespējams, jo mēs jau to esam dzirdējuši arī Sīrijā, īpaši Idlems reģionā, kurā ārvalstu palīdzība naudas un ieroču izskatā tika piedāvāta tā saucējiem mērenajiem spēkiem, nonāca sacēlušos IV e, ziņā. Un e, šobrīd 800 tūkstoši karotāji ir vienkārši aizgājuši, un tāpat ir arī aizgājuši ar visiem ieročiem no mērenajiem spēkiem arī ves, vairāk citu tūkstoši, tā tad nauda un ieroči ir nonākusi netiešā veidā un tomēr IV rokās. Vairāk varbūt eh, nepieskaršos finansējumam, bet eh, nauda, kas eh, šajā konfliktā tiek iepludināta, ir milzīga. Ko darīt? Ko darīt, lai tuvinātu dažādas reliģiskās kopienas vienotrai? Tā tad sunī musulmaņi un arī kristieši, viens no sunī musulmaņiem man teica, ka jebkuras valdības leģitimitāte balstās uz diviem vaļiem - attīstība un izstumto ieklaušana. Nākamais - kurdi, šiāti, sunīti, kristieši. Nedrīkst nevienu izslēgt no šīs dialogu formas neviens nedrīkst izslēgt, neviens nedrīkst tikt izslēgts, pretējā gadījumā viņi nekavējoties pieslēsies teroristiem. Atminēsimies eh, vienu no kļūdām, kas eh, tika pieļaista Afganistānā, Bonas konferencē. Tur nebija ieradušies zaudētāji, paštūnas pārstāvi tur nebija pārstāvēti vispār. Un tāpēc eh, paštūna eh, tā kā pieslējās Talibānam, apgalvojot, ka jūs jau mūs neatbalstat, nekur neaicinat, nu tad mēs tiksim par gal, galā paši. Tāpēc eh, nevar dot iespēju IV izmantot mūsu ieročus. Man tik uzdots eh, ļoti personīgs jautājums. Jā, ser, jums ir taisnība. Es eh, lielā mērā cieņu, cienu un esmu pārliecināts, ka gan jūs, gan mēs uzskatām tos par labākajiem starpniekiem šajās sarunās. Tātad Kofi Anan, kurš ir saņēmis arī miera Nobela prēmiju un Lahtabs Abrahīmī, ir piedalījušies vienkārši lieliski sarunu vadīšanā iepriekš Un tad jā, kāpēc tad man būtu jāizdodas labāk nekā viņiem līdz šim nav izdevies? Protams, negarantē neko. Tomēr der atcerēties, ka pēc 43 gadu pieredzes risinot konflikts apvienoto nāciju paspārnē, vienīgais, ko es esmu iemācījies, ir tas, ka apvienotās nācijas nedrīkst palikt vienaldzīgas konfliktos. Tas ir galvenais kas e, man ir skaidrs. Ruandā, Sebreņicā mēs nepiedalījāmies, un tā vairs nedrīkst e, būt. Vienkārši pateikt, Sīrija ir mission impossible, tā nedrīkst. Vai man kaut kas izdosies, nezinu, bet mēģināšu. Protams, ka ikvienā krīzē ir gaismas cerības stariņš. Esmu darbojies krīžu kon, konfliktu risināšanā 43 gadus un tiešām ceru, ka mums kopā izdies, izdosies. Es atceros, ka uh, pirms kāda laika tas, ka dievs parādījās prior prioritāšu sarakstā, var risināt šo krīzi, un tomēr krīzē vienmēr ir ieslēgtas arī iespējas. Īrijā iesaistītajām pusēm ir jāsaprot, ka mēs uh, nesniedzam iespēju monstriem uzvarēt. Nav jau tā, ka mēs atbalstam Krieviju, Saudārābiju, Irānu, Ameriku. Vai mēs varam šo briesmīgo konfliktu pārvērst par iespēju? pieņemsim, ka Alepo būs par šādu konfliktu brīvu zonu. Iedomāsimies, ka iesaistītās puses vairs nepiedalās kara darbībā. Tad eh, tiešām starptautiskā sabiedrība varētu sniegt savu atbalstu tur dzīvojošajiem. Jo, ja jau visi savā starpā karos, tad IV kā tāds kā tāda maitas līja novēro un kad laiks viņiem ir pienācis uzbrūk. Libāna. Konflikts var uz to pārsviesties un tikai pateicoties Libānas politisko spēku izveicīgumam no tā mums ir izdevies izvairīties tomēr centieni pastāv un runājot ar premjerministru, viņš ir skaidri pateicis, ka ir bijis, bijuši brīži, kad konflikta pārsviešanās uz Libānu ir bijusi ļoti, ļoti tuvu. Bet atkal, e, Libānu mēs varam izmantot Sīrijas konflikta risināšanā, un tomēr pašam konfliktam ir jātiek risinātam Sīrijā. Ko Eiropas Savienībai darīt? Strādāt. Ja mūsu piedāvātais Lepo prāns e, nostrādās, tad tas būs lieliski, bet mums ir jāliek Alepo iedzīvotājiem to saprast. Ja šis konflikts nomierināsies, tad visiem tas nāks par labu. Nākamais, ja nebūs šī konflikta iesaldēšana Alepo, tad e, mēs varēsim tādu pašu plānu konflikta iesaldēšanai un konflikta tādai izplucināšanai, to mēs varēsim piemērot arī citur. Bija pat tādi, kuri teica, ja jūs e, sāksiet karot ar saviem iedzīvotājiem, tad e, tā jau nevar darīt, jo tie esat jūs paši, jūs arī reģionu iedzīvotāji, kur pārējiem iedzīvotājiem neļauj pie jūdeņiem, medikamentiem un tā tālāk. Noslēgumā neviens jau nepasniedz formu uz paplātes. Financial Times bija ļoti feins raksts kurā runa gāja par visbīstamākajiem, visbīstamākajām profesijām eh, pasaulē. Un eh, manis tikko ieņemtais amats ir sestajā vietā. Un tas bija pat pirms uh, frizieriem. Tas nozīmē, ka mans darba uzdevums nav viegls, bet es strādāšu. Paldies! Bueno, quiero darle personu. Un tagad es personiski gribu pateikties jums par šo visai skaidro izklāstu. Jūs neaizmirsāt nevienu aspektu, jūs atbildējāt uz visiem deputātu jautājumiem, un arī gribu sveikt jūs tāpēc, ka mūsu komitejā, kur notiek visai dažādas debates, Eh, jūsu izklāsts mums likās visai objektīvs, visaptverošs par šo eh, pasaules reģionu, par Sīriju un lietām, kas ar to saistīts. Tagad līdz pus sešiem eh, sēdi pārtraucam.

Vamos a dar comienzo a la sesión. Esta... Un tagad mēs atkal varam turpināt. Sēdi pāriet pie trešās daļas, taču sanāksmes daļa notiek kopīgi ar attīstības komiteju. Man blakus ir Linda Makēvana, kas ir šīs sanāksmes līdzpriekšsēdētāju un attīstības komitejas priekšsēdētāju. Tagad mēs pāriesim pie viedokļu apmaiņas ar Janu Eliasonu, kurš ir apvienoto nāciju ģenerāls sekretāra vietnieks. Sveicu Eliasonu kungu. Mūsu vidū šķiet, ka ir kāda tulkošanas problēma. Pagaidīsim, lai viss atsāk darboties. Ar prieku sveicu mūsu vidū Janu Eliasonu, apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra vietnieku, un mums ir liels gods uzņemt viņa apmeklējumu šodien un uzstāties mūsu abās komitejās, kā jūs sacījāt iepriekš. Tāpat sveicu Vairhārtingu Eiropas Savienības vēstnieku apvienotajās nācijās. Eiropas Savienība un apvienotās nācijām uztur ciešu sadarbību institucionālā līmenī, kas pēdējo gadu laikā ir kļuvusi intensīvāk, it īpaši miera uzturēšanas operācijas un krīzes situācija atrisināšanā. Mūsu parlamenta komitejas ir ļoti interesētas plašākā un dziļākā sadarbībā starp Eiropas Savienību un apvienotajām nācijām. Nesen ANO uzsāk vairākas iniciatīvas un 15. gads būs izšķirīgs šai organizācijai. E, miera uzturēšanas operācijas gan politiskā, gan militārā raksturā, tāpat arī rezolūcija 1325 par sievietēm mieru un drošību. Un darba kārtībā noturīgai attīstībai pēc 2015. Eh, gada un par klimatu pārmaiņām. 2015. gadā ANO pārskatīs savu nākotnes stratēģiju. Godām tais Eliasson kungs, eh, ar prieku uzklausīsim jūsu viedokli pār šiem lielajiem izaicinājumiem un par to, kā ANO eh, gatavojās uh, to sagaidīt. Tāpat arī mēs dzirda, gribētu dzirdēt jūsu viedokli par Ukrainas konfliktu un iespējamo politiku šajā sakarā. Bet pirms jūsu uzstāšanās dodu vārdi, vārdu biedrei Lindai Makēvanai, kas ir šīs sanāksmes līdz priekšsēdētājiem, kā jau sacīju, uh, eh, DV komitejas priekšsēdētāja. Please, Paldies! Man prieks uh, piedalīties Alfred un Deve kopējā sanāksmē, jo, nu, kā esmu attīstības komitejas uh, vadītāja, es arī uh, pievienošos Kuso kunga teiktajam un vēlos sveikt mūsu viesus šeit, ne tikai AFET komiteja, bet arī attīstības komiteja svarīgi uh, dzirdēt, ko viņš mums stāstīs. Uh, Hatinga kungs Es eh, vēstnieks Ano šeit arī klāt. Eh, Lāsni lūdzam arī viņu. Šeit, eh, kā jau Kusokungs teica, 2015. gads ANO būs ļoti svarīgs gads. Parlaments cieši seko līdzi visiem procesiem. Martā norisināsies konference ANO konference par katastrofām ar fokusu uz Japānu. Adisa Bebā notiks uh, konference par attīstību un septembrī notiks ANO samits uh, pār uh, tūkstošu gadus attīstības mērķiem un ilgspējīgas attīstības mērķiem, pie kuriem attīstības komitejā ar ANO kolēģiem ir daudz strādājusi šo pēdējo mēnešu laikā. Un decembrī Parīzē protams, notiks UNFCCC um, klimata pārmaiņu konvencijas samits, kas uh, noteiks uh, notikumu kursu nākamajiem gadiem. 2015. gads ir arī Eiropas gads, attīstības gads. Tā tas izskanēja Eiropas Savienības līmenī, un uh, mēs teicām, svarīgi ir pārunāt um, attīstības politikas sasniegumus, eh, kas eh, konstatējams attiecībā uz tūkstošgadus attīstības mērķiem, kur ir vakums, eh, kas ir vēl jāizpilda ar aktivitātēm, tad, tad mm, jūsu ieguldījums šajā, mm, šajā ziņā mums ir ļoti svarīgs, un mēs labprāt dzirdēsim, ko jūs mums prezentēsiet. Lūdzu. Paldies uh, priekšsēdētāja Kuso, priekšsēdētāja Makēvana. Man uh, prieks un gods uh, būt šeit, parlament, Eiropas parlamentā, un uzstāties deputātu priekšā, kas ir tieši tautas ievēlētie delegāti no daudzām Eiropas valstīm. Viņš runājot par mieru stabilitāti, attīstību un cilvēku tiesībām. Man arī ir ko pastāstīt. Es eh, tieši ir visvairāk pievērsīšos šīm manis minētajām jomām. Mēs dzīvojam pasaulē, kur multilaterālismu un starptautiskās iestādes eh, katru dienu tiek pārbaudītas. Arī mūsu iestādes tiek testētas, un eh, mums jāpārliecinās, ka uh, pasaules iedzīvotāji saņem to, kas viņiem nepieciešams, eh, runājot eh, par cilvēktiesībām, par mieru un stabilitāti. Uz likmes ir mūsu iestāžu uzticamība. Iestādes tika izveidotas, lai nodrošinātu labklājību. Kopš 92. gada man kabatā vienmēr līdzi mūsu pamatiesību harta, un uh, Tas ir eh, ANO harta. Un uh, pirmie trīs vārdi ir mēs uh, cilvēki. Un tieši cilvēki ir uh, tie, kam mēs kalpojam. Un par to mēs nedrīkstam aizmirst, man šķiet. Pasaule dram, drastiski un dramatiski mainās katru dienu, mainoties ģeo politiskai ģeostrateģiskai situācijai, praktiski uzsprākst e, informācijas e, tehnoloģijas e, globalizācijas laikmetā. Notiek migrācijas procesi, notiek arī organizētās noziedzības, globālais pieaugums, un mums šajā situācijā globalizētajā situācijā joprojām jā, jārūpējas par cilvēkiem. Sieviešu loma pieaug šajā laikmetā. Pirmo reizi vēsturē sievietes uh, ieņems to vietu, kas viņām pienākas. Un um, varbūt tāpēc mēs uh, tik uh, labi varam pretoties uh, šodienas draudiem. Uh, Es atceros, 90. gados eh, tika noformulēta ANO darba kārtība. Nav miera bez attīstības un nav attīstības bez miera. Un nekas nenotiek bez cilvēktiesību ievērošanas un uh, tiesiskuma nodrošināšanas. Visi šie pīlāri ir. Uh, visu laiku klāt starptautiskajā darba kārtībā. Un ja viens no tiem tiek apdraudēts, tad visi tiek apdraudēti. Es Darfūras krīzē biju starpnieks un es tur uz vietas redzēju, kas notiek, kad kāra aktivitātes iznīcina mieru un stabilitāti, apdraud cilvēkus un viņu tiesības. Tā tad te visiem šiem punktiem jāstrādā vienlaicīgi, kad uh, biju students, dzirdēju no profesoriem, ka un sākumā ir eh, miers, tad attīstība un tad cilvēktiesības parādas. Bet nē, šie trīs aspekti eh, skatāmi vienlaikus. Eh, Edvards Kūks, es viņu redzu, Slovākijas bijušais ministru prezidents, mēs arī ANO par to apspriedāmies, Hincāru jūs atceraties. Pamat izaicinājums mieram un stabilitātei šobrīd ir Sīrija. Eh, Stāfan Demistūrā kungs eh, pirms manis jums stāstīja par situāciju Sīrijā, tā kā es tam nepievērsīšos tik ļoti, bet tas ir tā kā infekcija ķermenī, tā kā mm, šīs konflikts uh, iznīcina cilvēku dzīvības, uh, rada šīs bēgļu plūsmas. Uh, apdraud kaimiņu valstis, īpaši Libānu. Biju Libānā pirms pāris mēnešiem, un uh, katrs ceturtais šīs valsts iedzīvotājs ir no Sīrijas. Uh, Beirūta puse no iedzīvotājiem ir sīrieši. Tas rada spiedienu uz izaugsmu, uz darba vietām, uz izglītību. Jūs redzējāt, kas Irākā notika, ISIS ekspansija. Uh, un terorisma pieaugums. Mums nepieciešama rezolūcija no drošības padomes Laktar Brahimī un eh, pirms viņa Kofi Anans abi ir eh, ļoti centušies, bet viņam trūka eh, šī muskuļspēka, lai paveiktu, pabeigtu šo darbu. Viņa to godīgi atzina. Tā kā humanitārai krīzei būs milzīgas sākas, runājot par bēgļiem no šiem valstīm un draudiem reģionā. Turklāt eh, plosās eh, krīze Āfrikā. Un pamatsacinājums no šīs krīzes ir tas, ka tā jāskata reģionālajā kontekstā. Es biju mediātors eh, Dārfūrā 2007. un 2008. gadā, un pēc mēneša ilga darba es saprotu, sapratu, sapratu, ka nevaru tikt galā viens pats. Nevarēju to darīt tikai Sudānā. Man bija jādodas uz Eritreju, Eģipti, Čādu un no citām valstīm, lai piesaistītu vairāk pušu sarunu ga galdam. Paskatieties, kas notiek Āfrikā un tuvajos austrumos. Jūs sapratīsiet, ka šie konflikti jāskata reģionāli. Sīrija ir piemērs tuvajiem austrumiem. Paskatieties, kas notiek Kongo Demokrātiskajā republikā. Uh, Tikai, kad ANO paplašināja darbu kārtību no miera uzturēšanas operācijām līdz politiskiem ietvaram, kad tika piesaistītas uh, kaimiņu valstis, kad tika uzsākti politiski procesi, mēs uh, sākām konstatēt uh, pirmos panākumus mūsu aktivitātēs. Viens liels mākonis apvārsnī ir situācija Ukrainā. Jā, Eh, augstā kara rēks nu, atkal eh, izlien no ēnas un eh, apdraud pasauli. Tas nodara lielu kaitējumu. Tas grauj spēju uzticēties, tas apdraud arī citus reģionus. Mums nepieciešama sadarbība starp lielvarām, uh, arī attiecībā uz Sīriju. Mums nepieciešamas plašformāta sarunas, iesaistot Irānu. Tā ka mums jāpieturas pie starptautiskiem mm, sāruna risinās, risināšanas principiem, lai nepieļautu vardarbības eskalāciju. Otrā dimensija vairāk interesē Makavens priekšsā, priekšsēdātājiem Akavenu, un uh, šī dimensija skar attīstību. Otrais pīlārs, tā teikt. Un te mēs strādājam pie e, jaun, jauniem mērķiem. Mums ir tūkstoši gadus attīstības mērķi, kas uh, bijuši samērā noderīgi, kaut arī nabadzība nav pilnībā uh, iznīcināta, bet uh, mums jāstrādā ne tikai pie nabadzības izskaušanas, bet uh, arī mm, pie ilgtspējīga miera un iedzīvotāja veselības. Mums um, līdz ar to jākombinē ilgtspējīguma mērķi ar eh, nabadzības izskaušanas mērķiem, un eh, ilgtspējīgums te kļūst par atslēgu vārdu. Arī tiesiskums un iestādes ir šajā vienādojumā jāiekļauj. Ja runājot par attīstību, esmu no Zviedrijas. Zviedrija bija viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, pārējām ziemeļu valstīm, un mums ir izdevies izveidot kaut ko ļoti labklājīgu, ar, kaut ko ar augstu labklājības līmeni, investējot uh, iestādēs un labā izglītībā lielākoties. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu iestādes. Tas ļauj panākt ilgspējīgumu visās jomās. Šīm sarunām mums ir daudzi izaicinājumi. Es ceru, ka mums izdosies vienoties par finansējumu attīstībai. G77 eh, grupas ietvaros Āfrikā, Latīņā Amerikā izskan, eh, ka mums ir labs plāns Uh, un uh, finansējums klimata pārmaiņu apkarošanai, bet uh, attīstības finansējumam tie skaitļi kaut kā nes, nesanāk kopā. Un um, Makievenas kundze, es ceru, ka varēsim izmantot 2015. gada notikumus, pasākumus, lai piesaistītu šo finansējumu. Mēs varētu teikt, ka investīcija klimata pārmaiņu apkarošanā ir uh, vienlaikus investīcija nabadības izskaušanā, teiksim, alternatīva enerģijā investējot, tas ir ļoti svarīgi. Mēs aplūkojam arī alternatīvus finansējuma avotus, nekonvencionālas iespējas finansēt attīstību. Mums eh, ir mm, eh, attīstības palīdzība no vienas puses bet mums jāmobilizē nacionālie resursi, mums uh, jāizskata dažādas uh, finansējuma plūsmas, uh, tabum beki no Āfrikas, viņa grupa ir nonākusi pie slēdziena, ka 50 miljārdi eiro katru gadu nelikumīgi atstā Āfriku, tā kā šis uh, nelikumīgās plūsmas ir vērts pētīt. Tad eh, nodokļu eh, piedošana, nodokļu dzēšana un eh, nodokļu oāzes. Tā arī var skatīt attīstības finansējumu. Es to visu lieku uz galda, lai, svarīgi tam pie, lai mēs varētu tam pievērst. Ties sanāksme ir jūlijā, mm, šodien mums ir februāris, bet ja mums neizdosies eh, vienoties, tad arī decembrī mums tas neizdosies. Un par cilvēktiesībām. 2013. gada vasarā eh, ģenerālsekretārs Banskimons un es saņēmām eh, ziņojumu no kolēģiem, kas skatīja Šrilankas kara pēdējo posmu. Mm, Tika secināts, ka ANO sistēmiski cieta neveiksmi nosakot, kas tur īstenībā notika. Un eh, viņa lūdza kaut ko mainīt, un mēs kaut ko mainām. Tik tiešām mēs esam palaiduši programmu eh, cilvēktiesību fokusam, lai eh, cilvēktiesības nonāktu mūsu uzmanības centrā ANO. Mums jāievēro tas, kas rakstīts mūsu hartā un jānodrošina cilvēkiem attiecīgi dzīves apstākļi. Mums jārīkojas tagad. Mēs uh, negadīsim, ka cilvēku tiesību pārkāpumi uh, kļūs par uh, šiem neizsakāmajām zvērībām. Mēs rīkosimies tagad, lai novērstu šīs zvērības vai pat uh, uh, atsevišķo uh, nāciju genocīdu. Katru reizi, kad mēs agrāk centāmies tam pretoties, um, esmu cietuši neveiksmi. Un tagad mums jāsaprot, ka cilvēktiesību neievērošana ir šī pirmā vibrācija, šis pirmais signāls, kas eh, mums jāsadzird un uzreiz jārīkojas eh, preventīvi, un parlaments te ļoti aktīvi iesaistās eh, šajā preventīvajā rīcībā. Drošības padomi bieži iesaista pēdējā fāzē. Pirms un pēc nekas netiek darīts, bet mums uh, jārēkojas pirms un pēc konflikta, lai uh, konfliktu kā tādu novērstu. Uh, lai to nepieļautu. Darbs pie preventīviem pasākumiem ir ārkārtīgi svarīgs. Un uh, pie miera attīstības cilvēktiesībām jāstrādā vienlaicīgi, kā es teicu, un jāpaturprātā šī reģionālā pieeja. Nevar izolēt konfliktus uh, šajā globalizētajā pasaulē. Paldies uh, abiem priekšsādātājiem par iespēju izteikties. Uh, paldies par iespēju būt šeit šodien. Esmu. Uh, Mm, pārliecinās, ka darāt ļoti svarīgu darbu uh, un uh, gaidīšu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie debatēm. Mums ir vairāki runātāji un jautājumi, un ir jau laiks ierobežots, tāpēc maksimāli divas minūtes katram, un tagad Vispirms dodu vārdu Blenkovičs kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Eliasona kungs, es atceros jūsu iesaistīšanos darbā ar stabilitātes paktu un, eh, un tagad jums ir daudz plašākas atbildības kā ANO ģenerālsekretāra vietiekam. Un jūs arī sapratīsiet, ka uzdošu jautājumu šajā sakarā. Mēs esam redzējuši plašas starptautisko iesaistīšanos, bet pārāk maz nav pienotā nācija puses. Tāpat arī pagājušā gadā ģenerālajā asamblējā apvienotās nācijas nobalsoja par Ukrainas teritoriālo eh, integritāti. Ko jūs varētu pastāstīt vairāk par apvienoto nāciju iesaistīšanos um, attiecībā uz agresiju Ukrainā. Un, protams, ir situācija, ka ļoti grūti būs rast eh, piemērotu risinājumu šajā, šajā situācijā. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Gerero. Paldies, Eliasson, par uh, darbu, ko veicat un par jūsu aizrautību šajā darbā. Par labu tiem, gan tautām, gan cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Man ir divi jautājumi. Pirmais no tiem saistāms ar finansējumu trūkums, ar kuru saskaramies pēdējā laikā, lai palīdzētu humānajās krīzēs, brīdī, kad viss augstākā līmeņa, ka krīzes Eiropas Savienībā ir sastiegušas maksimumu. Un mēs redzam, ka tiek eh, samazinātas eh, finansējums eh, dažādām uzturprogrammu vajadzībām, un mums Eiropas Savienības dalībvalstības ir jāuzrunā, lai tās papildus varētu uzņemties saistības, lai atbalstītu valsti šajā krīzē. Otrais jautājums attiecas uz investīciju samazināšanu pareizās institūcijās. Eh, tas ir saistāms ar to, ka apvienoto nāciju reforma saistībā ar stabilu uh, valstīm ir nepieciešams, un mēs redzam, ka aizvien vairāk pie nabadzības problēmām pievienojas slikti pārvaldītu valstu problēmas. Paldies. Nākošais runātājs deputāta Masteričēja. Pal eh, Priekšsēdētāji, paldies. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais par 22. janvārā manifestāciju lai noteiktu naida runas aizliekšanu internetā, un otras puses jūsu apgalvojumu, ka cilvēktiesība pārkāpumi ir pirmā norāde tam, ka kaut kas nav pareizi. Un, ņemot vērā šobrīd Venecuēlas e, notikumus, kur ir vērojama politiska vajāšana un ir dota atļauja armijai represēt manifestācijas ar šaujamieročiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Nākošais runātājs deputāti Lokbīle. Jā, paldies, Eliasona kungs. Gatavojoties šām debatēm, mēs saņēmām dokumentu, kurā ir teikts, ka jūs mūs iepazīstināsiet arī ar apvienoto nāciju rezolūcijas 1335 īstenošanu dzīvē. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga rezolūcija, jo tajā runa iet par sievietēm miera procesos, un e, šajā dokumentā e, tiek runāts par pētījumiem, ka tam ir pozitīva ietekme, un tomēr nav sasniegts viss šās rezolūcijas potenciāls, piemēram, konflikts situācijās izvairoties no noziegumiem pret sievietēm. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz sīkāk pakavēties pie šī pētījuma, kas tajā atklājās un kādā veidā Eiropas Savienība varētu palīdzēt, lai to labāk īstenot. Paldies! Gomes skundze lūdzu. Eliasona kungs, es esmu ārkārtīgi priecīgi jūs redzēt mūsu komitejas sēdē. Vēlos uzdot jums jautājumu, jums kā apvienoto nāciju ģenerālsekretāra vietniekam. Kādā statusā šobrīd ir drošības padomas reforma? Es atceros, ka es tur strādāju un eh, toreiz runāju par šās reformas darba grupas izveidi un toreiz eh, tika runāts, ka tas nekad neredzēs dienas gaismu. Bet eh, pēdējā laikā tieši Nīderlandes eh, ārlietu ministrs ir pieminējis to pašu reformu. Un šī milzīgā krīze, kā apvienotās nācijas īstenot savas rezolūcijas, ko ar to darīt? Tas bija pirmais jautājums. Otrais Pilnībā jums piekrīt, ka mums eh, daudz vairāk ir jāstrādā ar Āfriku un par to, kas eh, notiek ar Āfrikas attīstībai domāto naudu. Patiesībā šī nauda atgriežas mūsu Eiropiešu bankās, tātad ir tāds apburtais loks, jeb noslēgtais roks. Tas eh, parādījās mūsu rezolūcijā pret korupciju Āfri Āfrikā. Afri Un e, vai jums e, nešķiet, ka apvienotās nācijas netiešā veidā to arī veicina? Tā tad, e, ja raugoties uz šo lakslīks, kas notiek Luksemburgas bankās, vai jums šķiet, ka apvienotajām nācijām vajadzētu iesaistīties arī šajā darbā un izvērtīt nodokļu izšķērde, naudas izšķērdēšanu Āfrikā? Un visbeidzot, Piemēram, apvienoto nāciju darbības izgāšanās Šrilankā ir visiem skaidra. Par Lībiju es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemās atbildība par tajām notiekošo, jo apvienotās nācijas pilnībā izgāzās, neņemot vērā drošības struktūru e, īpatnības tur. Startautiskā sabiedrība jau zināja, ka Lībijā nebija nedz eh, dzīvot un darboties spējīgas armijas, nedz policijas, kamēr jūs apgalvojāt, ka ir. Un tagad apvienotās nācijas un Eiropas Savienība, tām ir tādi mm, jājam zirdziņi Āfrikā, uz kuriem nauda tiek novirzīta nepār, nepārtraukti, piemēram, Etiopija. Uh, Es uzskatu, ka vajadzētu pārdomāt, pārskatīt un niansēt, izvērtēt to, ko mēs tur darām. Hautals kundze lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pateikties Eliasona kungam par kaismīgo runu, un esmu pārliecināta, ka tieši jūsu entuziasms ir tāds, kas mums palīdzēs radīt un veidot labāku pasauli. Jūs eh, esat izmantojis visus apvienoto nāciju instrumentus, lai īstenotu tiesiskuma principu ilgspējīgās attīstības mērķi īstenošanā. Un es vēlētos pajautāt, eh, kā tas notiek, proti, kā notiek šīs eh, paraugu prakses īstenošana reālajā dzīvē un kā notiek to nosaukšana, kas varbūt neizpild šos mērķus tik labi jo liela daļa problēma pasaulē ir saistīta ar tiesiskumu principu neievērošanu, ar caurskatīgumu neeksistēšanu, un kā jūs aizsargājat un iestājaties par tiesiskumu īstenošanu pasaulē? Stīra kungs. Sīgrača prezidente. Uh, Mr. Illišan, thank you very much for your... Paldies, eh, Eliasa un kungs, par jūsu ievadvārdiem. Uh, Jūs eh, runājāt par iekļaujošu institūciju lomu, un es vēlētos par to mazliet pajautāt. Jaunajā globālās attīstības ietvarā ir viens ilgspējīgs attīstības mērķis, un tajā runa iet par iekļaujošām institūcijām. Tomēr šis jaunais ietvars ir paredzēts pilnīgi visām uh, apvienoto nāciju dalību valstīm, ne tikai jaunatīstības valstīm. Un šeit, manuprāt, ir problēma. Jo pat prominentas apvienoto nāciju dalību valsts, tā saucamās eh, augošās ekonomikas, tātad eh, ekonomiskā ziņā tām iet visai spoži, bet par iekļaujošām institūcijām tur neviens nerunā. Mans jautājums, jums ir milzu pieredze šajā jomā un kā tikt galā ar šo problēmu pašas apvienoto navigāciju ietvaros? Korsēlīkung. Grazie, grazie par la šo prezenca. Eh, Paldies, eh, Eliason kungs. Es eh, vēlētos jums uzdot divus jautājumus. Pirmais par politiskajām izmaiņām, patiesībā ģeopolitiskajām izmaiņām, kas lielā mērā ietekmē arī ekonomisko situāciju visā pasaulē. Es eh, personīgi uzskatu, ka mēs nedrīkstam noliegt un neredzēt, ka liela daļa eh, šo konfliktu ir tāpēc, ka pasaulē vairs nav tādu stingru atskaites punktu. Līdz 89. gadam Eh, pasaulē viss bija skaidrs, bija divi pretpoli, kuri viens otru uzskatīja par sliktajiem, bet tagad tā vairs nav. Nav vairs šo pretpolu, kurš pieslējies kam, un arī apvienotajām nācijām vairs nav tāda miera stabilizējoša joma. Kā jums šķiet, kā racionālā veidā tulkot šo jauno situāciju pasaulē? un nākamais, kā izveidot jaunu atskaites sistēmu. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt pasaulē, tad mums vajag izveidot šādu atskaites sistēmu. Un visbeidzot, vai jums nešķiet, ka ir pretruna starp eh, tiesībām veicināt attīstību un pasaules aizsardzību? jo ir tādas valstis, kuras uz ekonomikas altāri ir upurējusi sociālās tiesības. Tādi kliedzoši piemēri ir Ķīna un Krievija. Vai jūs tiešām domājat, ka šos eh, piemērus vajadzētu, ka šīs valsts vajadzētu sodīt un ko tiešām darīt? Arī es gribēju izdot iespēju uzdot jautājumu, kas tīri vēsturiski uh, interesē manu valsti, tā ir Minurso misija Rietumsahārā. Vai jūs domājat, ka varētu realizēt šo pašnoteikšanās referendumu un atbrīvoties no kolonizācijas? Un tagad deputāts Cevaļos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, vēlējos uzdot jautājumu par profilaktisko darbu, tātad kā izvairīties no konfliktu veidošanās jau sākumā. Tāpēc es lielā mērā priecājos, ka jūs pats pieminējāt, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs un domāju, ka nākotnē tas kļūs arvien svarīgāks. Jo tas, ka izvairīšanās no konflikta ir svarīgi, tam ir nepieciešams darbs. Tāpēc mans jautājums par šo augsta līmeņa darbības grupu paneli. Vai šī darbības grupa arī raugās uz e, konfliktu novērsošo, ne tikai konfliktu apkarojošo jomu? Vēl bez tam jūs pieminējāt, ka mums jau nav dota cita planēta. Tā ir. Mums ir tikai viena planēta, un arī šeit vēlētos pieminēt e, profilaktisko darbu. Piemēram, Arktikā šobrīd notiek cīkstēšanās par tur esošajiem resursiem, kur šobrīd top pieejami tieši klimata izmaiņu dēļ. Un patiesībā tas ir cīniski, ka klimata izmaiņas var mūs novest vēl sliktākā ekoloģiskā situācijā, izmant, mēģinot iegūt tur visus radot izrakteņus. Vai jūs uzskatiet, ka nākotnē mēs varētu pasargāt Arktiku? Uh, Šobrīd mums ir aizsargāta Antarktīda kā kontinents, bet Arktika šobrīd ir visu vēju un gribu varā. Gracias, la, tiene la palabra el señor Silva. Paldies, un tagad deputāts Silva Pereira. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju sveikt mūsu vidū ģenerāla sekretāra vietnieku kungu. Un jūs Vienā no savas runas tematiem runājāt par finansējumu attīstībai. Esmu parlamenta referents e, finansējumu jautājumiem attīstībai pēc 2015. gada, un e, ģenerāla sekretāra vietieks runāja par nepieciešamību, par konkrētiem skaitļiem, konkrētām apņemšanām, konkrētiem risinājumiem nākotnēm. Un es gribēju jautāt, kas kur ir labi risinājumi no Adisabebas konkurences. Tas eh, eh, tāpat konference ir paredzēta jūlijā, un es gribētu zināt, kā ir sagaidāmas cerības attiecībās to devumu, ko varētu šeit sniegt Eiropas Savienība, un kādi ir signāli no lielākiem spēlētājiem, no lielākajiem donoriem attīstībai, lai reāli mēs varētu gūt panākumus šajās ļoti izšķirīgajās konferencēs finansējumam. Un nākošais runātājs ir deputāts Brukners, kurš uzdod jautājumu. Brukner kungs, vai jūs esat zālē? <coughs> E- Paldies! Jūs Nikolsona kungs, un uh, prieks par to, ka esat ar mums šodien. Atgādināšu, ka 13.25 rezolūcijas, uh, rezolūcija tika parakstīta pirms desmit gadiem. Mm. Jūs zināt, ka pēdējā laikā sieviešu situācija atsevišķās valstīs ir uh, dramatiski pasliktinājusies. Šrilanka, Tamilas sievietes un meitenes Eh, katru dienu tiek izvarotas. Ēģipte vārdarbība pret sievietēm pieņemas spēkā, īpaši pret kristietēm. Viņas tiek eh, nolopītas, izvarotas, par viņām tiek eh, pieprasīta izpirkuma nauda, viņas izmanto kā orgānu donoras bez viņu piekrišanas. Ēģiptes valdība šķiet uh, ir gatava to visu pieņemt, vismaz nav gatava neko darīt pretī. Un eh, mums ļoti grūti gūt pārskatu par situāciju, vai varētu palīdzēt eh, to darīt. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kur iekļāvās eh, atvēlētajā runas laikā, un tagad aicinu Eliasonu kungu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. <clears throat> Thank you very much. Paldies. Es, diemžēl, nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, pretējā gadījumā jūs nepaspēsiet uz vakariņām. Tāpēc eh, mēģināšu lakoniski pieskarties tām tēmām, kuras šeit izskanēja. Apvienoto nāciju iesaistīšanās Ukrainas krīzē tiešām varbūt diemžēl nav tik redzama un stipra, kā mēs to vēlētos, un vienlaicīgi ir problēmas arī drošības padomas lēmumā par Sīriju, un tas pats attiecas arī uz Ukrainu. Un tomēr ģenerālajā asamblējā mums bija ārkārtīgi svarīgs balsojums, kurā mēs runājām un pieņēmām lēmumu par teritoriālo integritātu un robežu neaizskaramību. Tas arī attiecās uz eh, Ukrainu, galvenokārt uz Krīmu. ANO ģenerālsekretārs un eh, es vienmēr esam gatavi diskutēt. Es pats eh, devos uz Ukrainu marta sākumā, pirms eh, notika Krimas aneksija. Un ģenerālsekretārs visu laiku sazinās gan ar Krievijas federācijas vadītājiem, gan ar Ukrainas vadoņiem. Uh, Un eh, mēs ar lielu prātu mēģinām, mēs ar labu prātu mēģināt atrasināt šo konfliktu. Un tāpēc eh, mūsu labo gribu jau ir apzinājusi iesaistītās puses un arī citi spēlētāji, kā Eiropā, tā pasaulē. Vienlaicīgi, protams, eh, mums ir aktīvi jādarbojās arī cilvēktiesību jautājumu ievērošanā. Problēma ir pieaugoša, un mēs turpināsim monitorēt arī eh, cilvēktiesības. To mēs izskatīsim konferencē vien, Vīnē. Tomēr ir tādas situācijas, kurās mums nav pietiekami liels manevrēšanas iespējas, kuram ir, ne, un eh, to risināšanai būtu nepieciešams drošības padoms lēmums, bet tāda mandāta mums nav. Par humanitāro krīzi Protams, par to apvienotajās nācijās runā visu laiku, un tas mūsu darba kārtībā ir nepārtraukts jautājums. Ļoti augstu novērtēju jūs uzdotā jautājumu toni, un es tiešām ceru, es tiešām gribētu, lai man būtu iespēja pateikt jūsu vēlētājiem, ka man ir iespējas atrisināt šo krīzi. Libānā pagājušā gada beigās pasaules palīdzības programma beidz darboties tieši bīstamības dēļ. Tāpēc eh, mums bija nepieciešams ātri tikt garā, galā ar drošības riskiem, bet tas parāda, cik eh, ļoti apdraudēti ir palīdzības sniedzēji. Es atceros, kad es vēl strādāju kā apvienoto nāciju koordinators uz vietas, un es atceros, ka apmēram 70% lūgumu no naudas tika apstiprināti, bet tagad apmēram 30-40%. Tātad tas nozīmē, ka mēs pat pusēji no grūtībās nonākošiem nevaram palīdzēt. Sīrija, gan Sīrijas iekšpusē, gan apkārtējās valstīs mēs runājam par 8 vai 9 miljoniem dolāru. Nauda ir milzīga. Uh, Mums ir nepieciešams mobilizēt resursus, bet mums vajag eh, šo situāciju risināt tās saknē un neieslīgt tādā humanitārās palīdzības aburtajā lokā, kad cilvēki prasa humanitāro palīdzību, mēs to arī dodam. Nē, Mums ir jāpalīdz cilvēkiem atkal veidot viņu dzīves un dzīvot miera apstākļos. Un tagad iznāk tā, ka mēs par miljoniem dolāru ceļām bēgļu nomets, un tad atkal par miljoniem dolāru palīdzam viņiem atgriezties savā sagrautajās mājās, un atkal par miljoniem dolāru palīdzam viņiem mājas sakārtot tie ir milzu līdzekļi no nodokļu maksātāja naudas, kas aiziet principā bezjēgām. Paldies eh, par jūsu izteikto atbalstu institūcijām. Man ir eh, ļoti svarīgi, un tas parādījās arī jūsu jautājumos, kādas ir eh, svarīgi, kāda ir institūcija saikne ar stabilitātes nodrošināšanu. Piemēram, ir tādas valsts, kurās darboties spējīgas institū valsts institūcijas nav. Tādu valstu mēs saucam par uh, vāji funkcionējošu valsti. Un šādas valstis ir bīstamas, jo šādā valstī streiku un pilsoņu kara draudi ir ļoti lieli, un tam vēl klāta nāk tas, ka šādas valsts var destabilizēt veselu reģionu. Tāpēc e, valsts galvenais uzdevums vienmēr ir bijis un būs uzņemties atbildību par tajā dzīvojošajiem cilvēkiem bet tam ir vajadzīgas e, funkcionējušas institūcijas. Es e, varbūt vēlētos uz to paraudzīties arī no cita redzes viedokļa. Piemēram, e, tāda starptautiskā fórumā pieņemta risinājuma, vai tas būtu par, par klimatu vai par migrāciju, tāds starptautisks risinājums šodien varētu darboties un tas ir ikvienas eh, valsts interesēs, lai tiktu panākta starptautiska vienošanās globālā līmenī. Tas tiešām ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, tas ir visu valstu interesēs. Vai jūs varat iedomāties, kāda izskatītos pasaule, ja visi parlamenti visā pasaulē pateiktu, mums ir nepieciešama starptautiska vienošanās, un tad mēs varēsim dzīvot tālāk. Jūs e, šajā parlamentā jau nodarbojaties ar pārnacionāliem jautājumiem, bet to vajadzētu pacelt vēl augstāk. Es e, pietiekami daudz nezinu par tā saucamajiem draudiem internetā un tā saucamajiem naida noziegumiem internetā Tā ir klasiska dilemma, kur beidzās izteiksmes un vārda brīvības robeža un kur sākās tradīcija un kultūru ievērošana un respekts pēc to. Bet tā ir pilnīgi cita diskusija, tās ir pilnīgi citas diskusijas un tas pats attiecās arī uz Venecuēlu. Es tiešām neesmu detalizēti sekojis līdz tur notiekošajam un uh, šķiet, ka tur ievēlētā valdība pārstāv lielāko daļu iedzīvotāju. Jau iepriekš teicu, ka mēs nebaidamies runāt un nosodīt tos, kuri pār, pārkāpja cilvēktiesības. Un es esmu ļoti priecīgs, ka E, tikko ir nozīmēts e, jauns augstais e, komisārs cilvēktiesību jautājumos. Un viņš uzstājoties Ženēvā un arī citreiz ir skaidri pateicis, ka cilvēktiesību padomē ir jāspēlē daudz lielāka loma. Un sākumā es atceros, cik ļoti visi neticēja, kad apvienotās nācijas izvēlējās tur uh, ne, nepiedalīties, bet tagad, kad ir šie īpašie referenti un kad ir pieņemtas īpašas procedūras, eh, šī drošības padomu, šī mm, cilvēktiesība padomu tiešām ir sev pierādījis darbo, darbos. Par šo failu 1325. Tā tad, jā, zviedru, manas zviedru draudzenes, jums ir jābūt uzmanīgām uzdodot šādus jautājumus, jo mums tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kā piešķirt lielākas tiesības darboties sievietēm. Tas ir svarīgi arī miera nodrošināšanā un miera uzturēšanā. Mēs eh, veidojam šo rezolūcijas pārskatījumu ne tikai tāpēc, ka mēs izvērtēsim mūsu miera misijas, bet eh, mēs vēlamies šo rezolūciju pārskatīt arī citu iemeslu dēļ, un esam nonākuši pie secinājuma, ka ir panākt zināms progress, bet tas vēl nav pietiekams. Es esmu bijis par starpnieku sešos lielos konfliktos, un es nekad neesmu galda otrā pusē redzējis eh, sievieti. Darfūrā, piemēram, mēs eh, sarunās iesaistījām 25 sievietes, bet viņas tā kā darbojās no ANO puses. To pašu mēs darījām arī Lībijā. Darba vēl ir ārkārtīgi daudz, bet e, šeit jau citi pieminēja, ka runa jau neiet tikai un vienīgi par miera uzturēšanu. Tas ir svarīgi arī vardarbības un sistemātiskas vardarbības apkarošanai, jo šobrīd vardarbība pret sievieti šausminošā veidā tiek izmantota kā kara ierocis. Un patiesībā e, šobrīd notiek tāda kā sacensības starp ekstrēmistu grupām, kuri būs brutālāki un nežēlīgāki. Un atcerēsimies, ka tas ir veidots ar nolūku, ar nolūku izraisīt vēl lielākas bailes jo pret tiem, pret kuriem viņi vērš savu vardarbību, tiem ir jābaidās, lai visi cilvēki baidītos un neuzticētos viens otram. Tas ir šo organizāciju galvenais nolūks. Tas arī ir viņu nolūks eh, likt uz spēles demokrātijas. Viņi grib, lai mēs eh, vairāk tik eh, adekvāti nedomātu, Un es ceru, ka mēs visi iestājāmies par demokrātiju, tāpēc mēs nedrīkstam pakļauties šai provokācijai. Reformas drošības padomē ļoti, ļoti delikāts jautājums, un es atrodos vēl delikātākā situācijā, jo es strādāju apvienoto nācijas sekretariātā. Es varu varbūt izteikties kā Zviedrijas bijušais ārlietu ministrs, bet es nevaru izteikties kā apvienoto nāciju darbinieks. Teiksim tā, Drošības padomas reforma ir nepieciešama. Drošības padome tās nākotnes pastāvēšanai un leģitimitātei tai ir jāmainās, tai ir jākļūst tādai, kas labāk pārstāvētu to pasauli, kādā dzīvojam šobrīd. To jau saprot visi. Visbeidzot, es saprotu, ka drošības padomē ir jādara daudz vairāk nekā tā darīja e, augstā kara laikā, un es no sirds ceru, ka augstais, laiks, augstais karš mūs vairs nepiemeklēs. Bet e, ja jums ir veto, tad e, pasaules iedzīvotāji jums ir devuši milzu dāvānu. Piecas valsts ar savām veto tiesībām var lemt par visu bet šīm piecām valstīm tad būtu arī jāiestājās par e, kopīgo labumu. Bet es uzskatu, ka šīs veto tiesības ir sava veida milzu mīnus un klupšanas akmens, jo tas nozīmē, ka ja kāda no šīm valstīm nevēlas, tad risinājumu nebūs. Tāpēc e, es domāju, ka um, drošības padomēji vajadzētu uh, atteikties no šiem augstā karažņa augiem un pateikt, ka, ja mēs vēlamies par kaut ko vienoties, tad mums ir jāvienojās un nekāda veto. Varbūt tagad beigšu ar nelielu anekdoti, ka katoļu baznīcas ideja, kā izvēlēties pāvestus, nav nemaz tik slikta. Viņi ieslēdz visus kardinālus Siksta kapelā, un tad, kad no skursteņa nāk baltie dūmi, tad ir skaidrs, ka viņi no tās kapelas var iznākt laukā. Tā varbūt vajadzētu darboties arī mums. Uh, we are responsible. Illicit flows of financing finansējuma aizplūda nepareizā virzienā. Jā, tas tiešām ir nožēlojami, ka 50 eh, miljoni aiziet Āfrikai katru gadu, bet eh, jā, tā tas ir. Par konfliktu profilakse Lībija šobrīd ir tāds karstais punkts, un es ceru, ka mums tiešām izdosies darboties eh, profilaktiski. Ženēvā. Ceru, ka mums izdosies par to vienoties. Un tiešām ceru, ka mums būs vairāk un vairāk spēlētāju šajā politiskajā procesā. Tomēr problēma ir diža. Arī tāpēc, ka ekstrēmisti centieni pasaulē mēģina šo trauslo līdzsvaru sagraut, un tāpēc mūsu darbība šķiet tikpat kā neiespējama. Un tomēr Ceru, ka Eiropas Savienība turpinās e, atbildēt par savām apņemšanām. Mēs vēlētos, lai arī Eiropas Savienība vairāk darītu 2005. gada ģenerālajā asamblējā pieņemtajā dokumentā. Un tas ir arī cilvēktiesība aizsardzības jautājums, kur Eiropas Savienība varētu spēlēt lielāku lomu. Es par institūcijā jau minēju, tiesiskums. Tiesiskumam ir tik ārkārtīgi daudz aspektu, grūti ko teikt. 12. gada 26. septembrī piedalījās apvienotajās nācijās 44 valstu un valdību vadītāji, kur tiešām par tiesiskumu iestājās kā par ļoti būtisku attīstības palīdzības piešķiršanas eh, kritēriju bet ne tikai ekonomiskās attīstības, arī drošuma. Un par tiesiskumu mums vajadzētu runāt vairāk un vēl, jo tiesiskums jau nozīmē cilvēku bērnu tiesības cīņu pret korum, korupciju, labi strādājuši tieši sistēmu. Un varbūt viens moments, kas ir tāds pārsteidzošs, atcerēsimies, ka e, simtiem miljonu cilvēku pasaulē nevar pierādīt, ka viņi vispār eksistē, viņi neeksistē likumīgi. Viņi nevar neko nedz reģistrēt, nedz balsot, un kāds tad viņiem ir tiesiskums? Tāpēc eh, man ir zināms grūtības saprast, kāpēc eh, mēs eh, uz šo tiesiskumu skatāmies kā uz pretstatu starp ziemeļiem un dienvidiem. Patiesībā tiesiskums bieži vien ir cilvēcīga cieņa. Tāpēc tiesiskums institūcijās ir ārkārtīgi būtisks. Un savos ievadvārdos jūs jau teicāt, ka institūcija veidošana varbūt valstīs ir mērķis, augstākais mērķis, bet tiesiskumu var iestrādāt visai ātri. Atcerēsimies arī to, ka šīs tiesības, cilvēktiesības, mūsdienu pasaulē nozīmē arī to, ka cilvēktiesības ir arī ekonomiskas un sociālas tiesības Āfrikā, Āzijā, Latīņa Amerikā daudz uzskata, ka cilvēku tiesības ir tādas pilsoņu tiesības vairāk, bet eh, atcerēsimies, ka cilvēku tiesību deklarācijā runa par cilvēku tiesībām iet arī kā uz tiesībām uz darbu. Mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kurā parādās arvien vairāk plaisu. Arī šis pretstats ziemeļi, zien, dienvidi kļūst arvien saredzamāks bet sapratīsim, ka e, cilvēktiesības ir tāds vispārīgs jēdziens, kas attiecās uz ikvienu un iekļauj arī socioekonomiskos aspektus. Man uzdeva jautājumu arī par vienpusēju, daudzpusēju, reģionālais, globālais. Mēs varam šeit diskutēt stundām, to gan nedarīšu šovakar. Un tomēr mums vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kurā visi līmeņi uzņemtos savu atbildību. Piemēram, valstī ir vietējās pašvaldības, un patiesībā lielākā daļā valstu, kurās ir problēmas, viņas nav pietiekami iekļaujošas. Tā tad ir tikai viena grupa, kura valda valstī, un minoritāšu tiesības netiek ievērotas vispār. Tātad valstī ir vietējais, reģionālais, nacionālais līmenis, tas būtu, teiksim, kontinentālajā Eiropā, un pēc tam nāk uh, globālais lī, līmenis. Un eh, tas attiecās arī uz nākotnes eh, mērķiem. Tiem ir jādarbojās eh, globāli, nacionāli, reģionāli un vietēji. Mēs šobrīd dzīvojam tādā pasaulē, kur nošķirt šos līmeņus tā strikt nemaz nav iespējams. Un mums ir jāsaprot, ka mūsu atbildība ir visos līmeņos Es nevēlos, lai apvienotās nācijas tiktu uzskatītas par savu veidu pasaules valdību. Es saprotu, ka mums ir jāuzņemās loma tādos izšķirošos brīžos, ja nu tas ir iespējams, un tomēr apvienotās nācijas var darboties par katalizatoru. Piemēram, finansējums attīstībai Mēs jau par to varam spriest, bet mums ir nepieciešama nauda, mums ir nepieciešams privātais, nacionālais sektors, lai šī nauda kaut kur nonāktu. Tātad mums ir e, jādefinē šī loma. Es e, Upsals universitātē esmu strādājis par lektoru, tāpēc jā, es runāju daudz un man tas arī patīk, bet kā nu te ar tiem jautājumiem? varbūt es varu arī šeit beigt, ja jūs man to, eh, ja jūs negribat, lai es vairāk runāju. Um, Lielas paldies. Mm, mūsu tulkiem jādodas uh, stingri pēc saraksta, mm, pēc grafika mājās, un um, nu, tāpēc mēs nevaram pārsniegt arī uzstāšanās laikus, uh, bet jūs runājat par tik daudziem tematiem, tik daudzām jomām, ka, nu, man grūti par visu izteikties, bet sākas 2015. Um, gads, un mēs uh, piedzīvojam krīzi Sīrijā, problēmas tuvojas austrumos, Irākā, Āfrikā, uh, Kongo Demokrātiskā republikā, Dienvidu Sudānā, um, humanitārā krīze, cilvēktiesība krīze, bet tas, par ko jūs stāstījāt, nu, par um, apņemšanos tomēr uh, palīdzēt cilvēkiem, piedāvāt uh, cilvēkus cienīgus uh, dzīves apstākļus, un varbūt uh, nevajadzētu tik daudz runāt par uh, rezolūcijām, skaitļiem. Uh, atgādināt par mērķiem. Drīzāk jāatceras, ka mēs uh, esam šeit, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem, cilvēkiem, iedzīvotājiem, visiem pasaules iedzīvotājiem. Un uh, man prieks, ka jūs tik veiksmīgi strādājāt ANO. Uh, tā tad AFET un DV komiteju vārdā vēlos jums pateikties par to, ka ieradāties šeit, par jūsu darbu, par to, ka tik veiksmīgi to prezentējāt, un es ceru uz tikpat ciešu sadarbošanos arī turpmāk. Paldies! Bueno, para cerrar, quiero... Un noslēgumā ziņoju, ka apved sanāksme, ārkārtas sanāksme notiek 9. februārī 7. pēcpusdienā Strasbūrā. Un turpmākās sanāksmes, atkārtoju, šī ir ārkārtas sanāksme, un turpmākās ir kārtējās. Sēdi beidzam!